Good afternoon and welcome. Labdien! Sirsnīgi sveicu jūs šajā uzklausīšanā. Es gribētu aicināt visus mēģināt atrast savu vietu. Un es gribētu visiem atgādināt, ka ir nodrošināts tulkojums. Visiem ir iespēja ne tikai klausīties tulkojumu, bet es arī gribētu atgādināt visiem, kas izsakās, ka tulku vajadzībām būtu vēlams, ja runātāji izteiktos pēc iespējas skaidrāk un lēnu. Gadāmie klausītāji, es ar prieku sveicu jūs šajā uzklausīšanā par Eiropas Savienības ASV privātuma aizsardzību komerciāliem Eiropas Savienības personas datu uh, um, transfēriem uz ASV. 2015. gada 6. oktobrī Eiropas tiesa paziņoja, ka komisijas 2000. gada 26. jūlija lēmums nav spēkā. Tur bija runa par ASV aizsardzības adekvātumu. Un saskaņā ar uh, eh, 95.46 direktīvas 7. un 8. pantu, uh, tātad eh, šis lēmums nav uzskatāms par spēkā esošu. 2. februārī Eiropas komisija un ASV uh, Eh, Komercdepartaments panāca jaunu politisku vienošanos par jaunu ietveru transatlantiskai personas datu apmaiņai, tā saucamais eh, Eiropas Savienības ASV eh, Privacy Shield. Un tā mērķis ir aizstāt par uh, spēkā nēsošo pastudināto lēmumu. Komisija mm, vēlas pieņemt lēmumu pēc 29. panta darba grupas konsultācijām. Uh, un tā vēlas arī saņemt atzinumu no komitejas, kas ir izveidota saskaņā ar 31. pāntu direktīvā 9546. Šī uzklausīšana ir iespēja uzklausīt uh, gan sarunvedēju, gan datu aizsardzības iestāžu un ekspertu viedokļus. Vēlētos norādīt, ka šī uzklausīšana tiek pārraidīta internetā. Pirmā sesija, pirmais panelis Eiropas Savienības un ASV sarunu vedēji. Lai labāk izprastu jauno privātuma aizsardzību, divi galvenie sarunu vedēji, proti vicepriekšsēdētājs Anseps un komisāri Europa, kā arī ASV eh, komerces departaments ir uzaicināti uz šo paneli, lai paust savus viedokļus. Diemžēl vicepriekšādātājs Anseps un komisāra Jurova atteica savu dalību. Komisiju pārstāvēs Astolas kundze, kas ir no mm, Tieslietu ģenerāla direktorāta, tāpat arī Fonseca Morīļo kungs. Viņš ir uh, Tieslietu um, ģenerāla direktorāta, ģenerāla direktora vietnieks, un Genka Rēlī kungs. Viņš ir datu aizsardzības uh, nodaļas vadītājs Justice um, ģenerāla direktorātā. Tagad es gribētu dot vārdu abiem sarunvedējiem Eiropas komisijai un ASV komerc departamentam. Pēc eh, šī paneļa ir paredzēta jautājumu un atbilžu daļa. Tā notiks līdz 16.20. Politiskās grupas ir vienojušās par šādu jautājumu kārtību. Vispirms, katras politiskās grupas deputāts varēs uzdot jautājumu viens minūtes garumā. Tai, tām sekos divu minūšu atbildi no runātājiem. Es gribētu jūs ievērot eh, šo procedūru, pēc iespējas precīzāk, lai runātāji varētu izteikties un paliktu laiks atbildēm. Ja atliks laiks, es došu vārdu citiem deputātiem arī viens minūtes jautājumiem, un tad sāksim jauno sesiju. Tagad es gribētu dot vārdu Astolas kundzei. Viņa izteiksies Eiropas komisijas vārdā. Es gribētu jūs aicināt neizteikties garāk par 15 minūtēm, lūdzu. Honorable members, Ladies and gentlemen. Godājumie deputāti, dāmas un kungi. Liels paldies, ka uzaicinājāt mani prezentēt Eiropas Savienības ASV privātuma aizsardzību. Sarunas ar ASV partneriem nevienmēr ir vienkāršas, taču pagājušā gada februārī mums izdevās vienoties par spēcīgāko satveru, jaunu un spēcīgāku satveru šī ietvera mērķis ir nodrošināt vajadzīgās garantijas, kas uh, sniegtu mūsu pilsoņiem pamatiesību aizsardzību, proti privātās, uh, pri, privāto datu aizsardzību, vienlaicīgi nodrošinot, lai šie dati varētu brīvi ceļot pāri Atlantijas okeānam. Privātuma aizsardzība ir daļa no plašākiem centieniem atjaunot uzticēšanos transatlantiskajiem datu transfēriem pēc Snowden atklājumiem 2013. gadā. Te ir paredzēta arī datu aizsardzības reformas pieņemšana un ietver vienošanās pieņemšana. Privātuma aizsardzības vienošanās tiek skatīta balstoties uz diviem vadlīniju kopumiem. Pirmkārtām mūsu 2013. gada rekomendācijas par to, kā stiprināt san, veco Safe Harbor schēmu, un, protams, ir jāņem vērā arī Eiropas tiesas mm, sprieduma kritēriju. Kā jūs redzēsiet, lēmuma un tā pielikumu uh, kopums ir ļoti plašs, tātad te ir runa par ļoti gariem dokumentiem, un tieši tāpēc mums ir jāizvērtē visa šī privātuma aizsardzība kopumā. Esam strādājuši pie uh, šī līmeņa salīdzināšanas ar Safe Harbor. Uh, Pirmkārtām ir vajadzīgi striktāki noteikumi, saskaņā ar kuriem uzņēmumi var apstrādāt datus, un tāpat arī ir jākontrolē šo pienākumu izpilde. Tas attiecas uz ikdienas privātās dzīves aizsardzības eh, piemērošanu. Tāpat arī ir jāsniedz eh, rakstveida uh, eh, ierobežojumi, kas attiektos uz datu piekļuvi no uh, valsts iestāžu puses. Pirmo reizi mums kaut ko tādu ir izdevies panākt no SV puses. Treškārt, ir jāizveido atbilstošs mm, pārbaužu mehānisms mm, eh, ASV pilsoņiem. Ir jānodrošina, lai individu sūdzības vienmēr tiktu atbilstoši izmeklētas un atrisinātas. Tāpat arī šeit ir jānodrošina izpildes kontrole. Šodien es koncentrēšos uz svarīgākajiem elementiem, un mēs arī vēlētos izgaismot vairākus aspektus, kas parāda, cik ļoti lielas ir izmaiņas salīdzinājumā ar veco Safe Harbor režīmu. Vispirms gribētu sākt ar ikdienas uh, datu aizsardzības vairoga darbību. Tagad tas balstās uz daudz uh, caurzemākiem privātuma principiem. Lūk, tikai viens piemērs. Privātuma vairogā ietverā tagad ir iekļauti striktāki nosacījumi uh, par tā saucamajiem onboard transferiem. Te ir runa par to, ka privātā varoga uzņēmums nodod datus trešajai pusē, piemēram, apakšapstrādē. Vecais Safe Harbor tika ļoti kritizēts, tāpēc, ka šie tālākie transferi nebija droši un tas varēja radīt dažādas problēmas, kas eh, varētu ļaut apiet mūsu datu aizsardzības noteikumus. Tagad ir ieviesti koriģējumi. Aizsardzība, ko nodrošina privātuma vairoks, eh, sekos līdz datiem, neskatoties uz to, kur šie dati nokļūst vai kas tos apstrādā. Vienlaicīgi atbildība gulstas uz uh, privātuma vairoga uzņēmumu. Kā jūs redzēsiet, šeit ir runa par vairākām iesaistītajām pusēm gadījumā, ja parādās neatbilstības. Mēs redzam arī, ka apstrāde kļūst arvien sarešķītāka, tieši tāpēc tas ir ļoti svarīgi. Protams, ka šo nosacījumu striktums ir atkarīgs no to piemērošanas, un tāpēc mēs esam e, ievērojami pastiprinājuši ikdienas administrāciju no procesuālā viedokļa, jo īpaši mēs mēģinam nodrošināt, lai uzraudzība nebūtu eh, tikai reakcionāra, bet arī proaktīva. Jo īpaši ASV komerc departaments, kas būtu atbildīgs par privāto un vairāku administrāciju, ir izveidojis komiteju, kas būtu atbildīga par to, kā eh, uzņēmumi ievēro šo ietveru. Te ir runa ne tikai par brīdi, kad šie uzņēmumi piesakās šai schēmai, bet visu darbības laiku. Tiks veiktas arī periodiskas ex officio pārbaudas un izvērtējumi pār šīs programmas darbību. Vai arī jebkād, kad kāds AS, Eiropas Savienības pilsonis iesniedz sūdzību. Tas viss ļoti atšķiras no iepriekšējās sistēmas, kad mums bija tikai uh, pārbaudas, kur bija jāķiksē lodziņi gadījumos, kad uzņēmumi iestājās schēmā. ASV uzņēmumiem būs eh, jāpakļauj šiem noteikumiem, un ja noteikumi, ja uzņēmumi ne, neievēro šos noteikumus, tad eh, tiem eh, būs jāuzņemas atbildība saskaņā ar krāpniecisku tirdzniecības praksi. Mēs tātad esam izveidojuši daudz spēcīgākus privātuma principus. Otrā joma, kur ir vērojami uzlabojumi, attiecas uz ierobežojumiem un garantijām, tad, kad ir runa par ASV izlūkošanas aģentūru darbību. Šis jautājums, protams, bija tiesas sprieduma centrā. Mēs to identificējām arī 2013. gadā. Vispārīga piekļuva datiem nacionālās drošības uh, nolauku dēļ nav akceptējama. Mēs esam ļoti daudz darba ieguldījuši šī jautājuma risināšanā, un, kā jūs sapratīsiet, šīs eh, sarunas nebija vienkāršas. Bet jo īpaši pēc tiesas sprieduma arī ASV puses saprata un akceptēja, ka šīs punkts ir ļoti būtisks, skatoties no Eiropas Savienības datu aizsardzības tiesību viedokļa. Mēs esam saņēmuši pilnīgi skaidru un bezprecedenta rakstveida deklarācija no ASV puses, ka eh, ASV valsts iestādes varēs piekļūt eh, datiem tikai ierobežotā apjēmā, un šis apjoms būs proporcionāls un tikai tas, kas ir vajadzīgs. Būs jāizpilda visi noteikumi, un mm, te būs runa par tādiem eh, datiem, kas gan ir jau ASV, gan vēl atrodas tranzītā, piemēram, transatlantiskajos vados. Tas, protams, ļoti atšķiras no safe harbor noteikumiem, ko, kā Eiropas tiesa pamatoti kritizēja, eh, kas neiekļāva pilnīgi neko attiecībā uz piekļuvi no Nacionālo drošības iestāžu puses. Pat, ja netiek izmantoti šie termini vajadzīgums vai proporcionalitāte no ASV puses, mēs atrodam eh, tos pašus principus, kas ir iekļauti izlūkošanas reformās, ko uzsāka Obama 2014. gada janvārī. Proti 2014. gada um, 28. direktīva, tā saucamā PPD 28, un tāpat arī ASV brīvības akts. ASV valdības dokumenti, kas tagad veido daļu no privātuma vairogu, pa, vairogu pakotnes, Eh, ņem vērā šos nesen pieņemtos tiesību aktus ASV, un eh, apvērums tiek paplašināts vairāk. Piemēram, ASV valdība sniedz skaidru pārliecību par to, ka tās eh, drošības aģentūras nenu, neveiks masu uzraudzības pasākumus. Dati tiks ievākti mērtiecīgi un netiks ievākti masveidā. Masveidā dati tiks ievākti tikai tad, ja datus atlasīt nav iespējams eh, tehnisku vai operacionālu iemeslu dēļ. Ja šāda masveida ievākšana būs nepieciešama, tad piekļuvu šiem datiem tiks eh, nodrošināta tikai uz uh, ko, tikai konkrētiem mērķiem. Un šī piekļuve pati būs mērķiecīga, jo varas iestādēm uh, vajag veikt uh, konkrētu izmeklēšanu. Tāpat tiek iekļautas arī papildu garantijas individiem. Piemēram, tiek saīsināti uzglabāšanas periodi, un tie attieksies arī uz cilvēkiem, kas nav ASV pilsoņi. Tāpat arī ir iekļauta pārbaužu sistēma attiecībā uz mērķiem, datu vākšanu, izmantošanu un personām, kurām ir uh, atļauta piekļuve. Pat ja datu vākšana masveidā dažkārt tiek apļa, atļauta, šie ierobežojumi un garantijas nodrošinās to, ka nebūs neierobežotas piekļuves un valkšanas, jo tieši eh, tas tiesai likās kā pamatiesību hartas pārkāpums. Vēlētos vēlreiz atkārtot, ka masveida vākšana ir atšķirīga no šādas eh, pilnīgi uh, neierobežotas datu vākšanas bez ierobežojumiem. Uh, Tāpat arī esam ieviesuši sistēmu, kur jebkura individuāla sūdzība tiks izskatīta. Tas ir ļoti būtisks noteikums saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām, bet, bet senajās Safe Harbor sistēmā tas nebija paredzēts. Uzņēmumiem tagad ir skaidri termiņi, tiem ir jāatbild 45 dienu laikā um, sūd, uz sūdzības uh, iesniedzēju prasību. Bez tām indivīdi var arī uh, nodrošināt eh, sev alternatīvo strīdu risināšanu, un tas arī ir ļoti liels uzlabojums salīdzināt ar iepriekšējo sistēmu. Indivīdi savas sūdzības var iesniegt arī Eiropas Nacionālajām datu aizsardzības iestādēm, kas eh, šīs sūdzības savukārt var nodot Federālajai tirzniecības komisijai tālākai izmeklēšanai un atrisināšanai. Tiek paredzētas arī skaidrs process, ir noteikts termiņš 90 dienu laikā, e, kad e, komerc spēlētāji ir jāatbild uz sūdzībām, ja šīs sūdzības nāk no Eiropas Savienības pilsoņiem. Noslēgumā, ja lieta netiek atrisināta šādā veidā, Eiropas Savienības e, pilsonim ir pēdējā iespēja izmantot jaunu strīdu izskatīšanas iestādi. Uh, kas attiecas tieši uz šo privaciju šildu un kas ļaus nodrošināt uh, um, risinājumu atrašanu. Protams, varbūt iespējas, kur um, Eiropas Savienības sūdzību iesniedzēju lietas netiek izskatītas, bet uh, šajos gadījumos vienmēr ir nodrošinātas kompensācijas un risinājumi gadījumos, kad ASV iestādes vai nu nav darbojušās, vai arī nav darbojušās pietiekami. Es vēlētos norādīt, ka šis modelis ir tāds pamatīgs mehānisms, kas balstās uz um, noteikumiem. Un tātad tiek ņemta vērā situācija, kur no vienas puses sūdzības iesniedzējs ir fiziska persona, bet otrā pusē ir iestāde. Tā piemēram, šķīrētiesas izdevumus nemaksās uh, fiziskā persona, bet tos seks ar no fonda līdzekļiem, un šo fondu apmaksās savukārt uh, privātuma vairogu uzņēmumi. Uh, Tāpat eh, pilsoņi arī var paļauties uz savām nacionālajām datu aizsardzības iestādēm lietas sagatavošanai. Attiecībā uz eh, tiesisko aizsardzību nacionālā drošības jautājumos, tad, protams, tā ir ierobežota ne tikai ASV, bet visās dalībvalstīs. Tieši tāpēc mēs lūdzām jaunu uh, atbildības mehānismu, kas ļautu individiem iesniegt sūdzības arī nacionālās drošības jautājumos. ASV valdība izveidos eh, tiesības sārgājību ombuda mehānismu eh, ASV valsts departamentā. Šīs ombuds būs, atkari, ne, būs neatkarīgs no nacionālajiem izlūkošanas dienestiem. Ombudam būs pienākums nodrošināt, lai eh, sūdzības vai lūgumi no individiem tiktu izskatīti. Ombudam ir jārēģē laicīgi un jāpliecina individam, ka šie uh, likumi ir uh, piemēroti, vai arī, ja, ka likumu neizpilde ir atrisināta. Tas ir ļoti nozīmīgs elements, jo, lai veiktu vajadzīgo izvērtējumu, ombudām būs jāsaņem atbilstoša pietiekama informācija. Tas attiecas gan uz izmeklēšanu, kas tiek veikta, gan arī uz atbildēm, kas ir saņemtas no Nacionālajām drošības iestādēm ASV tiesību sistēmā. Es gribētu atkārtināt, ka šis mehānisms attiecas uz pilnīgi visiem datiem un transfēriem, ne tikai uz tādiem datiem, kas tiek nodoti saskaņā ar privāto vairogu. Uzskatu, ka tas ir ļoti liels sasniegums. Iepriekš nekas tam līdzīgs eh, neeksistēja senajā Safe Harbor sistēmā. Ceturtais aspekts, par kuru es gribētu runāt. Igadējais kopīgās pārskatīšanas mehānisms. Mēs regulāri kontrolēsim, kā darbojas visi privātuma vairoga aspekti, jo īpaši piekļuvē no valsts iestādēm. Mēs pārbaudīsim, vai ASV saistības ir izpildītas un vai uzraudzības un kompensāciju mehānismi efektīvi darbojas. Eh, komisija un komērts departaments to darīs ikgadējas eh, kopīgas pārskatīšanas ietveros. Mēs iesaistīsim arī Nacionālās datu aizsardzības iestādes, ASV, Nacionālās drošības ekspertus, ombudu pēc eh, vajadzības. Informācija, kas tiks savākta pārskatīšanas laikā, ļaus komisijai izvērtēt situāciju un sniegt informāciju Eiropas parlamentam un padomē. Šī nepārtrauktā pārskatīšana ļaus nodrošināt, ka šis adekvātums nebūs tikai vienreizējs pasākums. Bez tam viss tiks pārskatīts, ņemot vērā tālāko notikumu attīstību Eiropas Savienībā un ASV. Šī iemesla dēļ mēs iesaistīsim arī NVO un citas personas, lai um, uzklausītu viņu viedokļus. Pašlaik lēmumā ir iekļaut arī skaidri parametri un nosacījumi, eh, saskaņā ar kuriem šo lēmumu var apturēt, gadījumā, ja ASV vai Eiropas Savienības uzņēmumi nepilda savus pienākumus saskaņā ar privātu aizsardzību. Noslēgumā pēdējo divu gadu gaitā kopā ar mūsu ASV partneriem mums ir izdevies pārvarēt ļoti daudzus vecās sistēmas trūkumus. Izskatot šo privacīšu šildu pakotni kopumā un ļoti rūpīgi iepazīstoties ar visiem tekstiem, es domāju, ka jūs varēsiet man piekrist, ka privacīšu šildu ļoti atšķiras no vecā Safe Harbor um, plāna. Uh, un paredz pilnīgi jaunu un visaptverošu sistēmu. Mēs eh, ceram, ka adekvātuma lēmums varēs tikt eh, pieņemts tuvākā mēneša laikā. Protams, tas nenozīmē, ka viss darbs būs pabeigts. Mums vajadzēs tieši sekot līdzi tam, kā ASV uzņēmumi rīkojas praksē un vai šīs garantijas, kas ir ieviestas, eh, patiešām atbilstoši darbojas. Godājumie deputāti, es zinu, ka šī komiteja ļoti ilgu laiku ir cieši sekojusi līdzi šīm debatēm un ir arī piedalījusies šajās debatēs par datu nodošanu un uzraudzību no ASV varas iestāžu puses. Mums ir vajadzīga jūsu pieredze un atbalsts, lai nodrošinātu, ka privātuma aizsardzība būs dzīves dokuments ar pievienoto vērtību. Es ar saviem kolēģiem esam gatavi atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies! Astolas kundzi. Tagad pievērsīsimies ASV pārstāvjiem. Es ar prieku varu sveikt mūsu vidū Tedu Dīnu. Viņš ir ASV komandas departamenta uh, pakāpojumu nodaļas um, sekretāra vietnieks un viens no vadošajiem mm, sarunu vedējiem. Uh, Tāpat arī mēs veicam Antoni Pielīkungu, kurš ir komandas departamenta apakšsekretārs. Es vēlētos, lai jūs neizteiktos ilgāk par desmit minūtēm katrs. Dīna kungs, vārds jums pirmajam. Priekšādātāji, godāmie deputāti, dāmas un kungi. Mani sauc uh, Justins Antoni Pilai. Es uh, esmu atbildīgs par ekonomiskajām lietām komercdepartamentā. Kopā ar savu kolēģi Tedu Dīnu mēs vadījām sarunu komandu no ASV puses pēdējo divu gadu gaitā. Es vēlētos jums pateikties par to, ka jūs mani uzaicinājāt šodien ar jums runāt ASV valdības vārdā, lai runātu par privātuma aizsardzības ietvaru. Tas ir ļoti būtisks, lai nodrošinātu privātās dzīves aizsardzību abās Atlantijas okeāna pusēs un tas ir izšķirošs transatlantiskajai digitālajai ekonomikai. Tas ir ievērojams sasniegums gan Eiropas Savienībai, gan ASV, un tas parāda, ko mēs varam izdarīt kopā, ja mēs m, mm, respektējam viens otrā tiesisko ietveru un tiesiskuma piemērošanu. Tas arī parāda, ko mēs varam panākt ar pārdomātiem centieniem, mēģinot eh, skatīt ļoti komplicētus jautājumus tādus kā privātums abās Atlantijas okeāna pusēs. Kopā ar kolēģiem un ar komisiju eh, ļoti intensīvās un dažkārt sarežģītās sarunās mēs strādājām kopīga mērķa labad, proti mēs vēlējāmies izveidot modernu un ilgstošu transatlantisku datu aizsardzības ietvaru. Esam izveidojuši jauno Privacy Shield ietvaru Uh, dažādās konsultācijās, kur bija iesaistīti partneri gan no Eiropas Savienības, gan no ASV, mēs mēģinājām panākt, lai abu pušu viedokļi par privātumu un komerciālajiem jautājumiem tiktu uzklausīts. Uh, divu gadu gaitā, iesaistot arī Federālo tirdzniecības komisiju, valsts departamentu un ASV izlūkošanas kopienas, mēs sadarbojāmies ar Eiropas komisiju, lai izveidot šo jauno ietvaru. Šis process sākās vairāk nekā pirms diviem gadiem, un mūsu darba steidzamība palielinājās pēc uh, Eiropas Savienības uh, tiesas uh, sprieduma. Šis spriedums tūkstošiem uzņēmumu gan ASV, gan Eiropas Savienībā uh, lika uh, justies ļoti nedroši, nebija nekādas skaidrības, kā uh, veikt uzņēmēju darbību transatlantiskajā uh, reģionā. Tas attiecās uz vairāk nekā 60% no Safe Harbor dalībnieku. Mēnešos pēc sprieduma mūsu konsultācijas kļuva intensīvākas, un mēs pabeidzām šo ietveru februāra sākumā. Šis ietvers, ko mēs izveidojām kopā ar komisiju, attiecas uz jautājumiem, kurus uzdeva komisija, un tas pilnībā atbilst Eh, Eiropas Savienības tiesas uzstādītajām prasībām, jo īpaši uzsvers tiek likts uz eh, dažādiem uh, sūdzību izskatīšanas mehānismiem un ir paredzēts arī spēcīgāks pamats komisijai attiecībā uz ierobežojumiem un garantijām valdības piekļuvei, tiesiskumam, uh, nacionālās drošības un valsts sabiedrības interešu uh, dēļ. Attiecīgos um, iesaistīto pušu iesaistīšana mums ir ļāvusi nodrošināt to, kas ir vajadzīgs gan individiem, gan uzņēmumiem. Privātuma aizsardzība ir ļoti būtiska transatlantiskajai tirzniecībai. Tās ieviešana ļaus izvairīties no nevajadzīgas neskaidrības tūkstošiem individu un uzņēmumu. Šī vienošanās attiecas uz eh, simtiem miljārdu eh, digitālo pakāpojumu transatlantiskajā jomā. Šis jaunais ietvers liks ASV uzņemties ievērojamas saistības, un ASV uzņēmumiem vajadzēs veikti ievērojamas izmaiņas, pirms varēs tikt certificēts šis privātuma vairoks. Sarunas par uh, šo ietvaru norāda, ka mēs esam cieši apņēmušies aizsargāt datus gan ASV, gan Eiropas Savienībā. Mēs esam saglabājuši ļoti augstu aizsardzības līmeni. Īsumā, lai saprastu, kā šis uh, ietvers darbosies, ir svarīgi saprast, kādi komponenti ir šajā privātās dzīves aizsardzības pakotnē. Un te ir runa par trīs kategorijām. Pirmkārtām, principi un papildu principi, saskaņā ar kuriem uzņēmumi uzņemas juridiskas saistības. Otrakārt, ASV valdību aģentūras saistības, lai nodrošinātu efektīvu administrāciju, uzraudzību un ietveru piemērošanu. Treškārt, materiāli un fonds. Te ir runa par ASV juridisko ietvaru, lai nodrošinātu piekļuvi na, tiesis, tiesiskās aizsardzības dēļ. Te ir runa par uh, visiem ierobežojumiem un garantijām, kurām ir jābūt spēkā. Balstoties uz šo pakotni, komisijai ir ļoti spēcīgs pamats, lai pieņemtu adekvātumu direktīvu. Un te ir runa arī par secinājumiem, kas bija iekļauti Eiropas Savienības tiesas spriedumā. Konkrētāk, šis ietvers iekļauj šādus elementus. Pirmā kārtām, pirmā kategorija. Tas ietver privātuma vairoga principus kā tādus, un te ir runa par detalizētu aizsardzību Eiropas Savienības personas datu izmantošanai. Un, un to apņemas šī ietver uzņēmumi. Un šīs saistības var uh, skatīt ASV tiesību kontekstā. Kā jau tika minēt, minēts, Eiropas Savienības pilsoņiem ir iespējas izmantot uh, sūdzību mehānismu, un eh, šīs garantijas ir iekļautas arī ASV ietverā. Ir iekļauts arī jauns elements, proti saistoša eh, šķīrētiesas alternatīva, kas eh, ļaus Eiropas Savienības pilsoņiem to izmantot kā pēdējo glābiņu. Otrais - administrācija un uzraudzība. Pakotnē ir iekļautas komerc sekretāra un starptautiskās tirniecības sekretāra vēstules, aprakstot, ka šis departaments apņemas nodrošināt efektīvu privātuma aizsarga um, funkcionēšanu. Tāpat arī transporta departamenta apņemšanās attiecībā uz uh, visu to, kas attiecas uz privāto uh, aizsardzību. FTC arī apņemas ieviest šo ietveru attiecībā uz maziem uzņēmumiem. Ir saņemta arī valsts sekretāra vēstule un uh, papildu memorāns, kur ir uh, pausta apņemšanās izveidot ombuda mehānismu privātuma aizsardzībai. Šis jauns mehānis, jaunais mehānisms ļaus um, Eiropas Savienības individiem iesniegt prasības ombudam caur Eiropas Savienības iestādēm, nodrošinot, lai komerc dati, kas ir nodoti no Eiropas Savienības ASV un kur kā individs uzskata, ASV valdība tos ir izmantojuši nacionālās drošības aktivitāšu veikšanai. Tātad es gribu norādīt, ka tas attiecas gan uz privātumu vairogu, gan arī uz jebkādiem citiem komerciāliem transferiem. Piemēram, modeļa, līgumi, derogācijas un iespējams tālākas derogācijas, kas ir šeit iekļautas. Šis jaunais mehānisms ir paredzēts, lai Eiropas Savienības pilsoņi, kuru komēdus dati ir nodoti ASV, um, tad lai viņi varētu ziņot par ASV praksi. Trešā kategorija, kas attiecas uz ASV privātuma aizsargu, ietver vēstuli no Nacionālās izlūkošanas aģentūras, kur runa par uh, to, ko dara ASV Nacionālās drošības aģentūras. Tāpat arī valsts departamenta vēstuli. Un te ir runa par ASV valdības piekļuvi datiem tiesībā aizsardzības mērķiem. Pirms es došu vārdu Tedam Dīnam, es gribētu norādīt, ka šajā pakotnē ir jāņem vērā divi elementi. Pirmkārtām vairākas ir ASV valdības aģentūras ir apņēmušās, ka šīs ietvers darbosies saskaņā ar plāniem un ka aģentūras tam piešķirs ļoti plašas resursus. Katras valdības apņemšanās ir veiktas kabineta vaģentūras līmenī, ir nosūtītas vēstules komisijai. Esam izveidojuši šo ietvaru kopā ar komisiju saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas prasībām, jo tās aicināja komisijai izskatīt, vai šo tiesību akti, vai tiesību akti un starptautiskās apņemšanās ņemtu vērā privātās dzīves aizsardzības prasības. Mēs uzskatām, ka šīs prasības ir ļoti nopietnas. Tad, kad mūsu sekretārs apņemas, ka komērts departaments rīkosies, mēs šīs vadlīnijas izpildām. Otrakārt, Eiropas Savienības tiesa norādīja, ka paša certifikācijas sistēma var nodrošināt adekvātu aizsardzību, bet ir skaidri jāpasaka, ka šis ietvars sevi pats neregulēs. Uzņēmumi brīvprātīgi piesakās šajā ietverā, bet tad, kad uzņēmums ad, pasaka, ka tas pildīs ietveras saistības, Šīs saistības var kontrolēt saskaņā ar ASV tiesībām. Tātad te ir runa par aģentūru, kas tiek respektēta visā pasaulē, un tā ir apņēmības pilna aizsargāt privāto dzīvi un nodrošināt, lai visas prasības tiktu izpildītas. Šis ietvers pilnībā atbilst Eiropas Savienības tiesas prasībām. Pēc ļoti garajām un detalizētajām konsultācijām mūsu kolēģi komisijā ir uh, nonākuši pie tajām pašiem secinājumiem. Es labprāt apspriedīšos tālāk uh, ar jums par šo ietvaru, un liels paldies, ka devāt uh, man iespēju izteikties. Remarks, like... Jā, pirms uzsākšu savus komentārus, gribētu teikt paldies priekšsādātājiem un komitejai par iespēju uzstāties jūs priekšā par privātuma aizsardzības vairoga jautājumiem. Un, um, Jā, ko privātuma aizsardzības eh, vairākas nozīmē eh, konkrēti, un eh, paldies arī komisijai par to, ka tā sniedza lielu atbalstu sadarbību mums, un arī tam, kā mēs iegūties, ieviesīsim nākotnē šo privātuma aizsardzības vairogu. Un, protams, kā tiks risināti visi mehānismi, uh, Un ir arī gadījumos, kad e, personas e, iesniegs e, juridiskās pārsūdzēšanas mehānismu, un katrai atsevišķai personai būs iespēja iesniegt pārsūdzības. Esmu nopietni strādājuši pie šī jautājuma, lai nodrošinātu, ka katram individam ir tiesības izmantot apelācijas iespējas un saskaņā ar šo vairogu privātam personam būs iespēja to darīt. Datu aizsardzības eh, sakarā šeit eh, noteiktos termiņos būs jāsniedz atbildes. Turklāt vēl arī individiem paredzēta šāda iespēja to izmantot eh, bez maksas. Katra individuā persona var iesniegt sūdzību un procedūra jānotiek ātri. Tātad šādi juridisko līdzekļu mehānismi nodrošina ka FTC ļoti ātri strādās pie šiem jautājumiem noteikti termiņa laikā, kas eh, ombudam sniegs eh, atbild. Ir arī jaunas iespējas programmā, lai šī loma varētu, šie, šis uzdevums varētu tikt maksimalizēts. Tātad eh, šeit ir saistība pēc iespējas efektīvāk aizsargāt datu aizsardzības. Un katru reizi, kad ASV tiek veikta izmeklēšana saistībā ar datu aizsardzību, ir jānodrošina, ka uzņēmums tiek arī certificēts saskaņā ar datu aizsardzības vairogu. Ir arī paredzēts uh, apmainīties ar informāciju, sniegt atbildi, izmek atbalstu izmeklēšanas procesā, uh, Es teicu, ja tur būs eh, standardizēts izmeklēšanas process, būs iekārtota arī iekārtots kontaktu centrs, kurā notiks informācijas apmaiņa ar eh, atbildīgajām personām. Kā mans kolēģis jau pieminēja, ir paredzēta arī saistoša strīdu izšķiršana, lai sūdzības, kas ir uh, tiek izskatītas eh, citos eh, striedušķiešanas mehānismos, tas varētu tikt atrisinātas. Vēl viens elements, kuru mēs uzskatām par ļoti būtisku, ir eh, attiecībā uz tiem uzņēmumiem, kas nosūta datus tālāk, viņiem ir jābūt par šo nosūtīšanu tālāk arī atbildīgiem. Šis jaunais princips datu nosūtīšanā, tālāk nosūtīšanā, Tur ir runa arī par komisijas sūdzībām 2010. gada. Organizācijām ir eh, jāsniedz informācija par piekļuvi personu datiem un nepieciešamība. Tad, ja valsts iestādes eh, to pieprasa, šīs, eh, šos datus, šiem datiem mm, nodrošināt piekļuvi. Uh, Eh, bet eh, ir tīpaši tādos gadījumos, kad dati tiek nodots trešajām personām, ir jābūt kontrols mehānismam, ir jābūt atbilstošam kontrols mehānismai, eh, ko nodrošina sadarbības starp Eiropas Savienību un ASV. Tirniecības de departaments ir uzņēmies saistības pārbaudīt regulāri, vai normas tiek īstenots un ievērots. Mēs esam uzņēmušies arī saistības ierīkot arī kontaktcentru, uh, Un uh, tās sūdzības, kas uh, nāk no datorsardzības iestādēm, apkopot uh, ārlietu ministrija arī ierīkos ombuda nodaļu un tirzniecības ministrija, federālās tirzniecības komisijā noturēs ikgada sanāksmes kopā ar komisiju un datu aizsardzības iestādēm, lai varētu datu aizsardzības vairogu problēmas pārunāt. Ir svarīgi nodrošināt šo ikgadējo sanāksmi, lai būtu pozitīva sadarbības ar ASV un Eiropas Savienību. Tas ļoti būtiski, lai atbalstītu procesus. agrāk tātad tirsniecības ministrija strādāja ar uh, Safe Harbor schēmu un uh, šī jaunā sistēma nodrošinās uh, datu aizsardzību. Piemēram, par nepareiziem apgalvojumiem. Ja kāda individuāla persona iesniedz sūdzību par nepareiziem apgalvojumiem, tad uh, šīs uh, pers personas dati var tikt apdraudēti. Uh, Un ir šeit Eiropas kopiena tiesas spriedums, esam pārbaudījuši vairāk nekā tūkstošiem mājaslapu, mēs esam pārbaudījuši arī brīdinājumus uh, saistībā ar šiem nepareiziem uh, apgalvojumiem, mēs esam uh, iesnieguši arī Federālās tirniecības komisijas datus un ir veikti īstenošanas pasākumi. Esam izmantojuši arī jaunus resursus. Un tas parāda, ka kādā veidā privātā sfēra tiek konkrēta aizsardzība. Tālāk par pašsertifikāciju. šis spriedums par pašu aizsardzības uh, eh, certifikācijas sistēmu, tas ir piemērots mehānisms, bet datu aizsardzība nozīmē daudz ko vairāk. Ir jāvar individuām pārbaudīt šo pašu certifikāciju. Tirniecības uh, eh, departaments ir uh, uzņēmies veikt arī ļoti stingru resertifikācijas procesu. Uh, jaunas uzņēmuma saistības, jauna tirdzniecības procesi ir paredzēti, lai tik ilgi, kamēr uh, uzņēmums, uh, uzņēmumam ir dati, lai datu aizsardzības vairāk ietvaros uh, tiktu garan, sniegtas garantijas, resertifikācijas gadījumā, un lai tiktu regulāri pārbaudīta ievērošana, datu aizsardzības iestādes un mūsu pašu proaktīvās sistēmas aizsardzība to nodrošinās bet mēs eh, vienmēr sadarbosimies kopā ar Eiropas datu aizsargātājiem. Mēs negaidām, ka viss griezīsies eh, pie ASV datu aizsardzības eh, ministrijas parasti griezīsies pie vietējām datu aizsardzības iestādēm. Tādēļ esam pārdomājuši, kā ierīkot jaunus kontaktcentrus un kādā veidā sūdzības no datu aizsardzības iestādēm varētu tikt nosūtīts mums. Mēs esam uzņēmušies saistības arī uh, nosūtīt jaunu informāciju par datu aizsardzības vairoku, lai Eiropas Savienības un ASV pilsoņi zinātu, pie kā viņi var griezties, ja vēlas īstenot savas tiesības. Tirniecības departamenta paplašinātā kompetence. Esam izstrādājuši jaunas programmas, jaunas aizsardzības pasākumus, spēcīgākus aizsardzības pasākumus privātās sfēras aizsardzībai. Protams, ir jāskatās arī uz pozitīvajām pusēm, ko sniedz jaunā sistēma salīdzinām ar iepriekšējām. Tad šī, šis saraksts ar uzņēmēm, kas nu, datu aizsardzība ir ļoti būtisks, eh, un eh, tas parāda, kā praksē viss darbojas. Un tad eh, tirniecības departamenti var, var vērsties tieši pēc tirniecības ministrijas, lai šeit saņemtu informāciju. Notiks kontrole, lai pārbaudītu uh, vai tiek ievērotas saistības. Sadarbība ar FTC nodrošina, nodrošina sadarbību arī ar citām iestādēm ASV juridiskās sistēmas ietvaros. Datu subjektu privātā sfēra var tikt aizsargāta. Mēs atzīstam, ka tas viss ir vēl tikai procesa sākums un nevis beigas Un, protams, būs arī jautājumi un arī būs procesa uzlabošana, un tas viss notiks nākamo mēnešu laikā. Lies paldies par jūsu uzstāšanos, un tagad mēs varam pāriet pie jautājumu un atbildēm. Kā jau teicu, katrai grupai ir laiks uzdot jautājumus, katram runātājam viena minūte un divas minūtes būs atbilde. Gribētu jūs lūgt pateikt pie kura runātāji jūs vēršaties. Tas ir arī tādēļ, ka mums ir tāda ļoti, ļoti tāds saspringts laika grafiks. Un mēs gribam nodrošināt, lai varētu notikt debates. Pirmais runātājs būs Aksels Fos, tautas partijas vārdā. Um, Paldies. Runāšu vācu valodā. That gives some, some seconds, uh, <laughs> which we safeguard from yeah. your... Atvainojiet, tad pāris sekundes vajadzēs, lai visi varētu sameklēt, kurš tūkojums otrajā kanālā ar angļu valodu. So, nochmal vielen dank. Jā, vēlreiz paldies. Paldies arī par izklāstu. Un tas viss bija ļoti intensīvi un ļoti skaidri, ņemot vērā to, ka ar ārkārtīgi mazu laiku uzdot jautājumu, labprāt zinātu, ja mēs šo privātuma vairogu, ja tas nebūs, nebūtu, kāda vispār būtu alternatīva mūsu uzņēmumiem vai mūsu pilsoņiem, tieši tāpat ir jautājums par juridisko paļāvību. Jo pašlaik tie, kas to kritizē, bet viņi arī nevar piedāvāt alternatīvas. Juridiskā drošība tiek apšaubīta, apšaubīta 29. panta darba grupa ir, nodav, ir izņemusi jaunu atzinumu, kā vispār var nomierināt uzņēmumus, kā vispār datus vēl var nosūtīt uz trešajām valstīm un kā mēs nopietni varam runāt par eh, dinamisku digitālo iekšējo tirgu. Ja, ja mēs šeit eh, datu apdraudējumu nemaz nevaram nodrošināt tādēļ, ka nav šāds pietiekams eh, aizsardzības vairogs privātiem datiem. Tādēļ eh, mans jautājums, kas notiks, ja mēs to nedabūsim? Paldies. Es sapratu, ka jautājums ir abām pusēm. Aksel, jautājums tātad ir aba, abām pusēm. Es galvenokārt eh, vērsos pie komisijas. Nu, ja ASV partneri arī grib izteikties, tad lūdzu, labprāt. So I would therefore... Uh, Tad uh, pirmai došu vārdu Astolas kundzei. Oh. So, so there's one of us who doesn't get the... Okay, we, we do need... We'll try to fix that. So, but you got the question of the colleague? Okay, yeah. perfect. Jūs uh, dzirdējāt uh, kolēģi jautājumu. Ļoti labi. Paldies par jautājumu. Vispirms mums, protams, vajadzētu paskatīties uz mehānismu, kas uh, pastāv ārpus sev harbor vai privacy shield ietvera. Tātad tie būtu standartizētie līgumi starp uzņēmumiem, kas veic apmaiņu un kas ievēro korporatīvos noteikumus. Sarunās mēs vienojāmies, ka pat ja šis privātuma vairogs netiktu pieņemts, dažus no tā komponentiem varētu piemērot. Uh, Šeit varbūt varētu izteikties mūsu eksperts Bruno Džinkarelli, jo viņš varēs detalizētāk pastāstīt, kādos konkrētos gadījumos tas tā varētu būt. Ja jūs piekrītat, protams. Jā, patiešām ir uh, vairāk elementi, kas uh, var tikt piemēroti visiem transfēriem transatlantijas uh, reģionā, neskatoties uz to, kāda rīka tiek izmantoti. Te ir runa, piemēram, par ombuda mehānismu. Tas būtu pieejams pilnīgi visiem transferiem. Un, protams, arī skaidrojumi, kas tiek saņemti par publisko mm, valsts iestāžu piekļuvi, jo īpaši ir runa par drošības iestādēm. Mums bija plaša diskusijas ar ASV partneriem. Tās attiektos arī uz ierobežojumiem un garantijām, kas tiek piemēroti visiem transfēriem Transatlantijā. Mums bija ļoti nozīmīgi nodrošināt, lai šie ierobežojumi un garantijas tiktu piemērot arī datiem, kas ir tranzītā Transatlantijas kabeļos. Tie ir konkrēti aspekti. Mēs dzirdējām lūgumus no. Um, darba grupas eh, un saskaņā ar 29. pantu tika pausti šādi pieprasījumi. Mums ir jānodrošina, lai jaunie sūdzību izskatīšanas mehānismi, jo īpaši, ja runa par nacionālo drošību un ombuda mehānismu, ietvertu pilnīgi visus transferveidus. Paldies! Lūdzu! Attiecībā uz alternatīvām es varētu teikt, ka transatlantiskā digitāla ekonomika balstās uz šīm transatlantiskajām datu plūsmām, un šis konkrētais instruments, tad 4000 un vairāk uzņēmumu no tā ir atkarīgs, mums uh, likās ļoti nozīmīgs. Tas nebija iemesls, lai mēs kaut par kaut ko obligāti vienotos, bet uh, spēcīgāka privātuma aizsardzība bija noteikti vajadzīga. Mēs uzskatījām, ka mums ir jāpanāk kaut kas tāds, kas uzlabos privātumu, bet kas vienlaicīgi nodrošinātu, ka šajās datu plūsmās nav uzreiz jāmeklē kaut kādas alternatīvas. Paldies! Nākamais mūsu sarakstā Birgita Sipele no sociāldemokrāta grupas. Paldies! Es vēlētos norādīt, ka es saskatu zināmas uzlabojumus, ja mēs uh, salīdzinām ar Safe Harbor, un vienlaicīgi ir arī vairāki jautājumi, bet jātiec uz vienu jomu. Sastajā pantā tiek runāts par um, adekvātumu, un tur ir runāts, ka uh, ir jānodrošina 28. direktīvas uh, prasības, proti masveida datu vākšana tiek darīta tikai sešu mērķu laba, tad pretterisms, kiberdrošība, dro, draudu izskatīšana un arī transnacionālu noziegumu apkarošana. Tas viss ir tā ļoti vispārīgi, un te nekādā veidā nav izslēgta masveida personas datu vākšana. Jautājums komisijai, kā tas īsti atbilst Safe Harbor spriedumam, jo īpaši ņemot vērā to, ka uh, eh, tiesība akti pieļauj, ka varas iestādes var piekļūt datiem, uh, ļoti plašā apjomā, un elektronisko komunikāciju saturs ir uh, daļa no privātā dzīves aizsardzības. Vai komisija ir pārliecināta, ka Eiropas datu aizsardzības būtība līdz ar to netiek pārkāpta saskaņā ar pašreizējiem ASV tiesību aktiem par uh, uzraudzību. Es gribētu jautāt amerikāņu pusē, vai patiešām ir paredzēta mētiecīga pieeja. Šajā panelī mums ir pārstāja tikai no komerc puses. Iespējams, ka viņi nebūs tie, kas varēs atbildēt uz šādu jautājumu. Paldies! Ļaušu kolēģiem pašiem izlēmt, vai viņi vēlas atbildēt. Sāksim ar komisiju, lūdzu. Paldies par šiem jautājumiem. Kas tad īsti ir šī sprieduma centrā un kas tieši tiesai likās pamatiesību hartas pārkāpums. Tā ir kombinācija starp šādu neierobežotu vākšanu, tad pilnīgi bez jebkādiem mērķiem, no vienas puses, un no otras puses neierobežota piekļuve. No otras puses, tad kombinācija starp šiem diviem aspektiem. Šeit mēs izmantojam ieviestās reformas. Mēs pirmkārtām redzam, ka noteikumi ir attīstījušies, tie ir mainījušies kopš 2012. un 2013. gadā, kas eh, lika tiesai pieņemt šo lēmumu, un tika ieviestas reformas arī ASV sistēmā. Pēc šīm reformām mēs esam saņēmušos skaidrojumus un arī pārliecību. Tātad te ir runa par trīs, četrām lietām. Pirmkārtām, šis vispārējais noteikums par mērtiecīgu vākšanu, nevis masveidu vākšanu. Mērtiecīga vākšana vienmēr būs prioritārā. Māsveida vākšana savukārt attiecas tikai uz izņēmumu situācijām, kur mētiecīga vākšana ir iespējama e, tehnisku vai operacionālu iemeslu dēļ. Citiem vārdiem sakot, tiek noteiktas attiecības starp šo vispārējo principu un izņēmumiem. Un, protams, ka ir jāievēro arī vajadzīguma un proporcionalitātes principi. Pat ja nevar izvairīties no šādas masveida vākšanas, datu izmantošana ir strikt ierobežota. Tos var izmantot tikai konkrētiem mērķiem, piekļuve šiem masveidā vāktajiem datiem līdz ar to ir mētiecīga, ierobežota. Kompetētās nacionālās iestādes strādā ar uh, konkrētiem mērķiem, tātad dati tiek atlasīti pēc uh, dažādiem izmeklēšanas kritērijiem. Protams, tiek arī dažādā veidā viss ierobežots un ir noteikti arī termiņi un izmantošanas periodi. Proti, uh, pastāv garantijas, un mēs uzskatām, ka ir nodrošināts tas, ka netiks veikta nediskriminēta, neierobežota datu vākšana uh, kopā ar neierobežotu piekļuvi. Iespējams, kā es vai kolēģiem ir kas papildināms, bet es uzskatu, ka uh, Tas e, ļauj mums izmantot e, reformas, kas ir ieviestas pēc e, uzraudzības problēma atklāšanas, un tāpat arī mēs esam saņēmuši papildu apliecinājumus no ASV puses. Paldies par jautājumu! Es gribētu to mazliet papildināt, Džankarelī kungs. Mēs šo jautājumu izskatījām ļoti nopietni jau vairākus gadus. Iesaistījāmies plašās sarunās ar komisiju kopā ar ekspertiem no uh, izlūkošanas uh, vides. Mēs mēģinājām saprast, kāda īsti ir šī ierobežojuma un garantijas ASV tiesībās. Es gribētu norādīt uz uh, vēstulēm, kas tika nosūtītas visvārīgo lietu padomē. Tur ir ļoti skaidri parādīts, kā šie ierobežojumi un garantijas darbosies un kāda būs uzraudzība. Protams, Mēs esam apņēmības pilnī nodrošināt aizsardzības principus, un uh, te gribu pieminēt uh, ceturto grozījumu, kas atbalsojas visur pasaulē. Mūsu prezidents šo jautājumu uztvēra ļoti nopietni. Pēc ļoti gara procesa un konsultācijām tika izdota prezidenta politikas uh, direktīva. Tas notika 2013. gadā, un tas ievērojami mainīja izlūkošanas darbības. Attiecībā uz masveida vākšanu es gribētu atkārtot vēstulē pausto. Proti šī prezidenta politikas direktīva ļoti skaidri norādīja, ka uh, signālu izlūkošana ir jāveic eh, ļoti mērtiecīgi, ja tas ir iespējams, un signālu izlūkošanas datu izmantošana attiecas tikai uz konkrētajām identificētajām jomām. Šajā vēstulē, kā jau es norādīju, eh, šie ierobežojumi ir izklāstīti daudz detalizētāk. Paldies! Nākamais runātājs Sofija Intvelda no Aldi grupas. Paldies! Protams, nav nekādu šaubu, ka ir vērojami uzlabojumi, bet ir tikai viens galvenais jautājums. Vai visa šī sistēma patiešām ir eh, skaidrā un tai nebūs eh, kļūmju? Te neruna nu runa ne tikai par spriedumu, bet arī par Strāsbūras tiesas teikto attiecībā uz masu uzraudzību. Nē, juriste, bet man ir e, ļoti lielas šaubas, vai patiešām šeit nav nekādu neatbilstību. Tātad komisija saka, ka tā nav mums uzticējusies uz e, attiecībās datu uzraudzību, kāpēc te mums vajadzētu uzticēties tagad. Uh, Protams, ir arī politiski iemesli, lai mēs teiktu, ka mēs varam piekāpties, eh, mēs varam panākt kompromisu, taču tiesām neinteresē politika, tiesām interesē tikai tiesības. Ja mēs vēlamies nodrošināt juridisku noteiktību, šeit es piekrītu Fosu kungam, jūs varbūt būsiet pārsteigti, bet mums ir vajadzīga šī juridiskā noteiktība gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Pašlaik mēs nesaņemam eh, nekādas atbildes uz mūsu jautājumiem, tiek eh, tikai palielināta neskaidrība. Es gribētu saprast, jo vēl ar vienu nesmu saņēmusi skaidru atbildi, kāds tieši ir juridiskais status tādām lietām kā rakstveida, uh, rakstveida apņemšanās, vēstules un tā tālāk. Ko tas īsti nozīmē, piemērojams, saskaņā ar ASV tiesību aktiem, un ko vispār mums dos šādas vēstules, ja tās būs parakstījis prezidents Trumps? Un tagad uh, komisijai jautājums. Tātad tas būs pienākums jums atcelt lēmumu, ja tiks atklāts, ka kritēriji vēl ar vienu netiek pildīti. Eh, Safe Harbor vispār vairs nepildīja nekādus kritērijus. Bija ļoti daudz eh, šādu nepildītu kritēriju, un parlaments vienbalsīgi aicināja komisiju atcelt Safe Harbor, bet jūs atteicāties. Tagad jūs esat gatavi pieņemt lēmumi, kas, manuprāt, nav juridiski drošs, Kā mēs varam uzticēties komisijai, ka tā eh, patiešām rīkosies pareizi? Es, ja kurā gadījumā akli komisijai neusticos, nekādā gadījumā. Thanks for the question. Lielas paldies par jautājumu. Which then goes directly to the commission. Thank you very much. Komisija atbildēs. Protams, grūti atbildēt uz jautājumu par uzticēšanos, un īpaši, ja persona, kas uzdod jautājumu, uzreiz arī pasaka, ka nu, tāda uzticēšanās nemaz nevar pastāvēt un nekad nav pastāvējusi. Nu, komisijas ierēģiņi skatījusi šo situāciju, skatījuši šo situāciju un arī ASV partneri nu, pie tā ir strādājuši. Tātad Mēs vēlējāmies tādu vienošanos, kas atbildētu šim tiesas spriedumam. Un, kā es teicu, daž, daudzi aspekti tika identificēti jau iepriekš komisijā, runājot par safe harbor, tā stiprināšanu uzsākās. Un tātad mēs esam strādājuši, lai to paveiktu, un mums Man šķiet, ka mums tas ir izdevies. Un otrais jautājums. Vienu mirkli. Bija par jautājumu, eh, kas ir šīs eh, vēstos un kas notiks mainoties eh, administrācijai, kas mainīsies. Varbūt ASV pārstāvji varēs detalizētāk atbildēt. Es teiktu tā. kāda administrācijas uh, augstākā līmeņa mm, ierēģi. Tas katrs viņi izstrādā vadlīnijas un pārējiem mm, ir jāseko šīm vadlīnijām. Cita lieta, mainoties administrācijai, šīs vadlīnijas nekur nepazūd tikai tāpēc, ka ir bijusi šāda izmaiņa. Mainoties uh, likumdevējiem, protams, var tikt ieviest kādi grozījumi, bet nu, tas tā dzīvē notiek. Un trešais jautājums, kas te būtu atšķirīgs no Safe Harbor? Mēs teicām, ka ir apturēšanās klauzula, ko var izmantot. Tagad tam ir parametri un indikatori, kuros gadījumos šī apturēšanās klauzula var tikt izmantota, un tas ļauj strādāt efektīvāk nekā iepriekš. Varbūt kolēģis paturpinās. Jā, varbūt vienu elementu. Šīs saistības ir tādas eh, reprezentatīvas. Kerīkungs vai Friska kungs to nav solījis personīgi. šie solījumi izskanēja tādā reprezentatīvā veidā no kompetentas iestādes, no ASV iestādes. Un līdz ar to Viņi arī darīs visu, lai, lai ieturētu šo solījumus, bet tas tā parasti notiek arī normālas likumdošanas procedūrām. Jā, mums ir um, nepieciešama šāda apturēšana. Šajā gadījumā likumdošanas teksts Uh, teiksim, kļūtu īsāks, viens uh, kāda daļa no šī teksta vienkārši pazustu, atkristu. Mm, šādā veidā tas notiek. Un mums no ASV puses vēlreiz ir, uh, uh, ir šie, šie argumenti. Nākamais jautājums par ļoti konkrētu lietu programmas īstenošana jaunās administrācijas ietvaros Safe Harbor programma, ko īstenojam manā birojā 15, pēdējo 15 gadu laikā. Par to runāja gan sākot Klintona administrāciju, Buša administrācijas ietvaros, par to risināja sarunas no Bamas administrācijas laikā. To sākām un turpinām īstenot. Un, uh, notika dažādas sanāksmes un, uh, un katram bija savs viedoklis un katra administrācija to skata atšķirīgi. Un, ja, teiksim, ja tas būtu līgums vai vienošanās, mm, tad uh, būtu klauzula, atkāpšanās klauzula un būtu iespējams atkāpties. Un šobrīd uh, Mums pagadām ir šie, šie solījumi, šīs aizstības, par kurām bija runa, bet tāpēc ir arī paredzēta ikgadēja pārskatīšana. Un runājot par operatīvo pusi, ja ir iespēja atkāpties no šīm saistībām, komisijai nav jāgaida šī ikgadēja pārskatīšana, kā es teicu, ievaddaļā. Visā šajā procesā mēs uh, vēlamies saglabāt eh, ciešu kontaktu ar komisiju un iestādēm. 90 gadu laikā mums jāatbild uz sūdzībām, ombudam jānosūta atbilde. Ja ir iespēja atkāpties no saistībām, tad to ļoti ātri pamanīs un komisija varēs eh, spērt attiecīgus soļus, eh, piemērot mm, varbūt šo apturēšanas klauzulu. Komisija ir manevrēt spēja šeit Mm, šķiet, ka transatlantiskās tirsniecības ietvaros šis privātums tiek garantēts. Tas ir mūsu visu intereses, un tāpēc šīs saistības mums personīgi ļoti nopietnas. Sofija, paldies. Es neuzdošu citu jautājumu, bet interesanti, ka šajā palātā cilvēki uzdod jautājumus, nu, komisija neko neatbild, atbild e, kaut ko pilnīgi neadekvātu. Es jautāju par juridisko statusu, un, um, un jūs atbildējāt, um, jūs varat mums uzticēties, mēs te nopietni strādājam. Es tiešām cerēju uz labākām atbildēm, un būtu labi, ja mums arī būtu vairāk laika. Labi, tagad zaļo vārdā Sargentīnī kundze. Pateicos priekšsēdētājiem. Birgit Stipelas un Sofijas Intfeldes domu turpinot, es eh, vēlos. Uh, uzdot jautājumu Stola kundzei. Kāpēc eh, jūs esat eh, pārliecināta, ka šis ombuds ASV pusē palīdzēs atrisināt eh, problēmas, kas rodas ES e pilsoņiem? Un kāpēc jūs viņu skatāt kā objektīvu tiesnesi? Viņš taču ir. Viņš taču nodarbina ASV mm, iestādes. Un tad eh, runājot par izņēmumiem masveida datu mm, ievākšanai. Es redzu šos izņēmumus, bet eh, tos varēs piemērot tikai šeit atrunātos sešos gadījumos. Kas es nesaprotu, ka šeit identificē izmantošanu un ievākšanu. Tas gan komisijai, gan ASV kolēģiem ir jautājums un kā to skatīs tiesa, jo es uh, lasu tiesas spriedumu tā, ka nav iemeslu vākšanai, masveidu vākšanai. Es nerunāju par izmantošanu tagad. Un pēdējais jautājums, vai komisija gatava aizstāvēt privātuma vairogu uh, arī tiesas priekšā, lai par to pieņem spriedumu vajadzības gadījumā. Paldies! That goes to the commission. Uh, thank you for the questions. Um, first of all, the... Paldies par jautājumu. Vispirms ombuds un um, objektivitāte, jeb neatkarīgums. Ombuds, um, jā, ir valsts departamentā nodarbinātā persona, bet uh, šī persona ir neatkarīga no slepeniem dienestiem vispirms. Tad aplūkojot šīs personas funkcijas, viņš vai viņa būtu spējīgs saņemt informāciju par to, kā dažādas iestādes uh, ir izvēlējušās izmeklēt situāciju. Tātad ombudam ir tiesības saņemt šo informāciju. Un tagad eh, runājot par sūdzību iesniedzējiem, viņiem ir tiesības saņemt atbildi no ombuda. Un eh, parasti šī atbilde ir tāda, ka pēc izmeklēšanas viņš vai viņa nonāk tiesaicinājuma eh, vai, ka vai nu ir bijis pārkāpums un tas tika izlabots, koriģēts, vai arī pārkāpums nav bijis. Te nav paredzēt situācija, kur, teiksim, valsts sekretārs vai trešā puse varētu iejaukties un ieteikt kaut ko. Un šai ziņā tas, tas ir neatkarīgi. Nu, tas teikt, ka ombuds nav tiesnesis, bet viņš vai viņa neatkarīga, nav atkarīga no trešu personu ietekmes. Un runājot par masveidu vākšanu. Jā saskaņā noteikumiem nevar būt. Tas ir, var būt um, masveida vākšana, bet tikai, ja mērķtiecīga vākšana nav iespējama tehnisku iemeslu dēļ, un tad jāierobežo piekļuve. Tiesa Šrems spriedumā teica, ka bija iespējama neierobežot vākšana un neierobežota piekļuve vienlaikus. Bet, ja ir iespēja mērķtiecīga vākšana, tad tā ir ierobežota, tā notiek noteikumu ietvaros. Un trešais jautājums. Nav tādas brīvprātīgas jurisdikcijas. Uh, Un, uh, ja mums būtu kaut kas jāskata tiesā, tad uh, vajadzētu būt tādai, tādam pamatam, kāda sūdzība iesniegtai, teiksim. Paldies! Un tagad uh, pēdējās minūtes pirms nākamā paneļa. Es aicinātu kolēģus, varbūt, uh, ja kāds vēlas uzdot jautājumu, vai arī, ja ir papildi jautājums kolēģiem, kas jau ir uzdevuši jautājumus. Anna Gomeša lūdzu. Paldies. Um, noteikti jābūt uh, kādam izaicinājuma mehānismam. Nu, tagad, tagad labāk, bet, uh, bet jābūt izaicinājumam. Lai lietas skatītu tiesas priekšā, citādi mēs nevaram būt ne par ko droši. Uh, so, um, is there any further question by a member? Lielas paldies. Vai būtu kāds cits jautājums? Aksel? Paldies! Atgriežoties pie pilsoņu iespējām, tāds precizējošs jautājums. Es tā sapratu, ka individuāli pilsoņi var vērsties pie uzņēmuma vai arī pie ombuda nacionālā ombuda vai arī pie, teiksim, tirsniecības departamenta, izmantojot ombudu struktūras vai STC. Un, eh, ja nekas no tā nedarbojas, ja pareizi sapratu, ir vēl iespēja izmantot šo starptautisko strīdu izšķiršanas mehānismu. Tad mums ir piecas iespējas vai ceļi, ko izmantot lai, teiksim, kaut kādā veidā aizstāvētu savas tiesības. Es gribēju pajautāt, vai mans kopsavilkums bija pareizs. Un jautājums, vai nacionālais datu pārzinis ar ombudu var sadarboties tiešā veidā, vai arī ņemot vērā situācijas jūtīgumu, tas tam jānotiek citā veidā. Labi, kurš atbildēs, lūdzu? Lielas paldies. Mm, tad pārliecināsimies, vai es te uz visu varēšu atbildēt. Mums ir tiešām atsevišķi ceļi, kas paredzēti individiem un tad arī uzņēmumiem, tirzniecības jomai. Tirzniecības jomā mums, teiksim, ir iespēja vērsties uh, privātuma vairoga organizācijā, un viņiem 45 dienu laikā jums jāsniedz atbildi. Es indivi, pilsonis var doties arī mm, uz datu aizsardzības iestādi, pēc tam viņa jautājumu nov, novadīs tālāk. Tirzniecības organizācijai un viņam jāsaņem šī atbilde. Tad, um, runājot par um, privātumu vairogu organizāciju, uh, izmeklēšana notiek bez izmaksas šim individam un mm, jābūt arī konkrētiem rezultātiem. Tad var vērsties ar FTC, kā jūs teicāt. Viņi skata šīs lietas nopietni un uh, ja viņi redz, ka lietas skar privātumu vairogu, viņi novada šīs lietas attiecīgi kompetentākai iestādei. Tagad par uzņēmumiem runājot. Ja uzņēmumi nepilda saistības, tad, teiksim, var iesūdzēt kompāniju par nepatiesu reklāmu vai ko līdzīgu. Tad mums ir arī privātuma vairoga paneļi, kā tāds pēdējais risinājums. Un tā nav saistoša iespēja, bet tā ir iespēja, ko var izmantot, ja nekas cits nedarbojas. Ja FTC, teiksim, arī nepalīdz. Viņa var pieprasīt šo arbitrāžu paneļa priekšā. Un uh, tas būtu bezmaksas pakalpojums ēst pilsonim. Videokonferences tulkojums, uh, tiesas izmaksas, bet tad arbitrāžas uh, ietvaros notiek pieņemts saistošs lēmums, spriedums, tātad tiek um, pieņemts un um, šis uh, spriedums ir saistošs. Nu, tā tad ir uh, veselā virkne pasākumu, lai nodrošinātu, ka ES pilsoņiem ir iespēja savas uh, tiesības aizstāvēt. Runājot par visa veida līgumiem, vienošanos, saistošiem noteikumiem klauzulām mm, mums ir iespējas to visu izskatīt, gan runājot par individuāliem jautājumiem, gan runājot par uzņēmumu situāciju. Tad cerams, ka atbildēs jūsu jautājumu. Jā, un es paturpināšu. Mums eh, šis jautājums bija ļoti svarīgs, tas tika pieminēts arī Šrems lietā. tiesa teica, ka jums jāizveido efektīva sistēma, lai izskatītu visas individuālās sūdzības, lai piedāvātu risinājumu. Un ja jūs salīdzināt situāciju pirms un pēc eh, privātuma vairoga, tad redzēsiet atšķirību. Agrāk bija iespējamas situācijas, kur es pilsoņu sūdzība palika bez atbildes, un tagad vienmēr ir mehānisms, uh, eh, uh, aizsardzības mehānisms, ko var izmantot strīdu izšķiršanas uh, uh, veids, ko var izmantot, jā. Ja pilsonis uzskata, ka viņa intereses netika pienācīgi pārstāvētas, un uh, šis mehānisms uh, eksistē vienmēr. Arī gadījumos, teiksim, ja ASV puse nav rīkojusies pienācīgi, um, vai arī gadījumos, kad ASV puse ir bijusi bezdarbīga. Paldies um, par šo interesantu diskusiju. Šī paneļa pirmā sesija līdz ar to tiek noslēgta. Es aicinu otrā paneļa runātājus pievienoties um, mums šeit priekšā un atgriežas arī šīs komitejas priekšsēdētājs Klods Mores, uh, kurš otro paneli arī novadīs.

colleagues, uh, Godāmie kolēģi, let's begin straight. Sāksim uzreiz darbu. Mums uh, nav atlicis daudz laika. Mums ir uh, jāļauj ļoti daudziem cilvēkiem izteikties. Ja viss ir gatavi, mēs varētu sākt darbu. Mēs uh, gribam uzklausīt, kas ir sakāms tāt uzraudzības iestādēm. Lūdzu, ieņemiet vietas visi, kas nav vēl apsēdušies. Prezidijā mums ir Izabela Falka Pieritona, viņa ir 29. panta darba grupas priekšādātāja, un Giovanni Butterelli, Eiropas datu aizsardzības uzraugs. Uzklausīsim viņus abus, jo abi divi bija iesaistīti adekvātuma lēmumu pieņemšanā komisijā. Un beigās mums būs paredzēts 20 minūtes jautājumiem un atbildēm, un nākamajai sesijai ir jāsākas 2017. Grafiks ir diezgan strikts. Deputāti, kas vēlas izteikties, lūdzu, sāciet eh, dot ziņu tagad, lai ietaupītu laiku. Vispirms dosim vārdu Falkas Pieratanas kundzei. Es gribētu jūs aicināt eh, nerunāt ilgāk par desmit minūtēm. Paldies! Paldies, priekšādātāji! 29. panta darba grupa ir ļoti priecīga, ka ir panākta politiska vienošanās par šo uh, privātumu vairogu. Kāpēc mēs priecājamies? Ņemot vērā tiesas sprieduma reakciju oktobrī, mēs uzskatījām, ka ir ārkārtīgi būtiski, lai dalība valstis, Eiropas iestādes un Amerikas iestādes uzsāktu šīs sarunas par jaunas vienošanās noslēgšanu. Tieši tāpēc esam priecīgi par šo vienošanos. Tas, ko mēs sagaidījām, bija patiešām ļoti daudz, tas attiecās uz uzņēmumiem. Piemēram, tiem bija vajadzīgs ietvers, kas būtu gana spēcīgs eh, datu plūsmām pāri okeānam. Un pilsoniskajai sabiedrībai savukārt bija ļoti būtiski eh, saņemt atbildes uz bažām par pamatiesību ievērošanu, jo īpaši pēc Snowden atklājumiem. Uh, un arī attiecībā uz masu uzraudzību. Pašlaik mēs esam tādā īpatnējā periodā, jo esam starp diviem juridiskajiem satveriem - tātad direktīva un drīz gaidāmā regula. Tieši šajā kontekstā 29. panta grupai vajadzēja ļoti uzmanīgi izpētīt šo komplicēto dokumentu kopumu un kas uh, kopā veido uh, šo datu vairogu. Kā mēs rīkojamies, lai veiktu analīzi? Mēs mobilizējām pilnīgi visu mūsu grupu. Un mēs iesaistījām proti starptautisko transferu apakšgrupu, kas attiecas uz komerciālo vairoga daļu, un otru apakšgrupu, kas galvenokārt uh, strādā pie valsts iestāžu piekļuvis jautājumiem. Attiecībā uz komerc pusi mūsu atsaucas dokumen, dokuments ir 95. gada direktīva. No otras puses, ja runa par šiem palīgumu kopienu tiesā, vajag pārbaudīt, vai ieteiktā sistēma nodrošina ekvivalentu aizsardzības sistēmu mūsu juridiskiem ietveram šeit Eiropas Savienībā. Bez tam Farberu spriedumu ietveros mums ir e, bijusi iespēja komisārai Redingai nodot vairākas rekomendācijas e, šo tiesību aktu ievērošanai. Tātad mums ir jāizpēta, vai šīs rekomendācijas ir ņemtas vērā un vai vairoks mums nodrošina progresu šajā jomā. E, apakšgrupa Butarelī apakšgrupa nodarbojas ar varas iestāžu piekļuvi uh, datiem ASV teritorijā. Mums vajadzēja pārliecināties, vai šī piekļuve nav masīva un nediskriminējoša, un vai ir uh, ņemtas vērā visu iesaistīto pušu pamatiesības. Šeit mēs atsaucamies uz tiesībām, kas ir piemērojamas Eiropas Savienībā, proti tā būtu pamatiesību harta, arī uh, Eiropas konvencija eh, cilvēktiesība aizsardzībai un arī Eiropas kopienu tiesas eh, judikatūra. Šajā sakarībā esam identificējuši četras lielas garantijas, eh, uz kurām arī attiecas mūsu analīze. Proti, ir jāievēro skaidri un precīzi noteikumi datu apstrādē, otrkārt proporcionalitāte, protams, trešais kritērijs mehānisms neatkarīgai kontrolē, kas eh, ļauj kontrolēt valsts varas iestāžu piekļuvi datiem. Un ceturtais kritērijs savukārt eh, efektīvas eh, sūdzību iesniegšanas tiesības. Katrai fiziskajai personai ir tiesības aizsargāt savas tiesības, vēršoties pie neatkarīgas iestādes. Tātad abas šīs grupas strādā Es šodien nevaru jums atklāt eh, mūsu darba rezultātus, bet es varu norādīt uz vairākiem jautājumiem, ko mums jau ir nācies uzdot. Attiecībā uz komerc pusi. Mēs, piemēram, brīnāmies par to, ka vairogā trūkst noteikumu par datu glabāšanu. Tāpat arī mēs uzdodam jautājumus par visiem šiem iespējamiem ceļiem, kas jums eh, tiek aprakstīti. Visi šīs iespējas pie kaut kā vērsties, vai tiešām tās ir eh, reālas un vai fiziskas personas no Eiropas Savienības varēs tās izmantot? Kāda ir tieši aizsardzības iestāžu loma? Uh, šajā sūdzību izskatīšanas eh, procesā un eh, kādu lomu tās veiks eh, kopīgajā pārskatīšanas procedūrā, kas tiek uzskatīta par ļoti nozīmīgu vairoga ticamībai. Attiecībā uz masveida datu vākšanu, kas, protams, ir ļoti svarīgs punkts, kā to norāda iepriekšējie runātāji, šeit mums ir jāuzdod jautājumi par Eiropas Savienības tiesību atbilstību iespējai, kas ir paredzēta vairogā proti veikt eh, datu masveida vākšanu. Eh, Eiropas tiesneši vēl nav devuši savu spriedumu šajā jautājumā. Bez tam šis jautājums jau parādās eh, divās lietās, ko tiesa skatīs tuvākajā nākotnē. Tātad te ir runa, piemēram, par Kanādas PNR nolīgumu. Mēs redzam, ka ir virkne iestāžu, kas noteikti uzdos sev jautājumu par datu masveidu vākšanu. Ombuds. Protams, sūdzību iesniegšanas eh, iespējas ir ļoti svarīgas, un šajā gadījumā ombuda ieviešana ir eh, ievērojams progress. Lai nodrošinātu efektivitāti šīs funkcijas būtu jāpapildina ar eh, reālām pilnvarām. Un patiešām eh, šai iestādē ir jābūt eh, neatkarīgai, pat ja te nav runa par tiesnesi. 29. panta darba grupa noteikti par to priecātos. Pēdējais komentārs. Atbilstība vai saskaņa ar nākotnē pieņemamo Eiropas Savienības regulu. Uh, Vai šis vairogs ņems vērā tiesību pastiprināšanu, kas ir paredzēta regulā, piemēram, pārnesamības tiesības? Vai tiešām šo vairogu vajadzēs pārskatīt pēc diviem gadiem, tad, kad varas iestādes būs uh, iepazinušās ar regulu un pietiekami izpētījušas uh, to, kā šis vairogs darbojas praksē? Kā jūs redzat, 29. pāntā darba grupas analīze būs ļoti delikāta. Tā tiks veikta ļoti stingri un pragmatiski. Protams, tai būs sekas nākotnē. Šī būs pirmā analīze pēc Šanēmsa sprieduma, un mums ir jāapzinās, ka tā nodrošinās tādus kā standārtus, kas būs jāievēro arī attiecībā uz visiem turpmākajiem dosjē, un jo īpaši arī uz jau uh, eh, sākā esošiem dokumentiem. Kādi ir uh, turpmākie soļi? 29. panta grupa drīz tiksies savā plenārsēdē 12. un 13. aprīlī. 29. panta atzinums par uh, vairogu, protams, ietvers sevi arī uh, lēmumus, kurus mēs pieņemsim par citiem transferu veidiem, proti eh, saistošie korporatīvie noteikumi. Pēc tam eh, tuvākie procedūras posmi pēc pieņemšanas komisijā būs eh, darbība dalību valstīs saskaņā ar tā saucamo komitoloģijas procedūru. Lūk, priekšādātāja kungs, To es varēju jums izstāstīt šajā visnotaļ ierobežotajā mums atvēlētajā laikā. Paldies! Tagad uzreiz pievērsīsimies Butarelī kungam. Butarelī kungs lūdzu jums vārds, bet ne vairākās desmit minūtēm. Dāmas un kungi, godājumi Eiropas parlamenta deputāti, liels paldies, ka uzaicinājāt mani uz šīm sākotnējām sarunām par Eiropas Savienības ASV privātumu vairogu. Kā jūs zināt, datu uh, uzraudzības Datu aizsardzības uzraugs Eiropas Savienībā kopā ar citām neatkarīgām datu aizsardzības iestādēm Eiropas Savienībā cieši seko līdzi transatlantiskajam dialogam jau ilgu laiku. Un mēs arī esam neatkarīgs konsultants valdībām attiecībā uz personīgo datu nodošanu starp Eiropas Savienību un ASV. Mēs saprotam, ka uh, Šis ir ļoti nozīmīgs punkts, lai atjaunot uzticēšanos. Vēršoties pie Eiropas tiesas Šremsa lietā, mēs paudām savu um, pārliecību, ka ir jāatrod ilgspējīgs risinājums. Mēs ceram, ka šāds risinājums tiks atrasts, un mēs ļoti augstu vērtējam sarunu vedēju uh, panākto šajā pirmajā sarunu kārtā. Tā ir pozitīva zīme ka ne tikai ASV, Federālā tirdzniecības komisija un komercdepartaments, bet arī uh, Tieslietu departaments un valsts departaments, kā arī Nacionālās uh, izlūkošanas iestādes ir iesaistītas. Ņemot vērā, ka ASV mums ir strateģiski partneri, uh, šis, šīs diskusijas attieksies uz tūkstošiem uzņēmumu, kura, kura, kuriem uh, saistoši noteikumi iespējams nav piemēroti, bet eh, mēģinot eh, apmierināt šīs vajadzības, eh, noteikti ir jāpieņem ilgspējīgs lēmums. Šim lēmumam ir jābūt piemērojamam un to nedrīkstētu atstāt, ja gadījumā to tiesa vēlreiz izskatītu. Protams, pašlaik mēs esam tikai ļoti agrīnos analīzes posmos, jo te ir runa par ļoti detalizētu un plašu dokumentu kopumu. Kā tikko norādīja Falkas Pierotinas kundze, mēs gribam izteikties vienā balsī attiecībā uz vairogu. Eh, datu aizsardzības uzraugs arī vēlētos eh, pievienoties eh, šim viedoklim, jo mēs arī piedalāmies 29. panta darba grupā. Tā kā esmu konsultants parlamentam datu aizsardzības jautājumos, tāpat arī komisijai un padomēji, mēs gatavosim savu uh, atzinumu, taču mēs noteikti sadarbosimies ar darba grupu. Sniegsim savu atzinumu laicīgi, tā lai komisija un 31. panta grupa varētu to ņemt vērā pirms lēmumu pieņemšanas. Kā jau es teicu, šodien ir pāragri sniegt detalizētu informāciju par juridisko analīzi, kur uzsākām tikai pēdējo dienu laikā. Es gribētu norādīt, ka tā ir neatkarīga analīze, bet, protams, mēs ļoti uzmanīgi ieklausāmies novērojumos un argumentos, ko ir pauduši eksperti šajā jomā. Te ir runa par uzņēmumiem, pilsonisko sabiedrību un akadēmiķiem. Kā jau jūs redzējāt, komentāri ir diezgan pretrunīgi. Ir tādi, kas saka, ka privātuma vairogs nenodrošina vajadzīg, vajadzīgās izmaiņas eh, salīdzinot ar iepriekšējo lēmumu. Dažos aspektos šis vairogs ir pat vājāks. Citi savukārt saka, ka privātuma vairogā ir iekļautas, eh, iekļauti ļoti labi uzlabojumi, kas attiecas uz eh, derogācijām attiecībā uz nacionālo drošību un tiesībā aizsardzības pasākumiem. Uh, Īsi es gribētu pastāstīt par piecām jomām, kas noteikti būtu jāskata. Pirmkārt, mums ir jādomā par laiku. Ja komisijas lēmums tiks pieņemts pirms stāsies spēkā GDPR, tad uh, lēmums būs jāņem, jāpieņem balstoties uz pašreizējo ietvaru, proti 95. gada datu aizsardzības direktīvu. Tieši tāpēc pašreizējā posmā analīzē ir iekļauti vairāki punkti, kas uh, tiek eh, skatīti saskaņā ar šo direktīvu un kas ir interpretējumi arī saskaņā ar pamatiesību hartu un uh, eh, kopienu tiesas judikatūru, jo īpaši Šrēmsa lietu. Šim um, laika aspektam varētu būt ļoti liela ietekme, ja runa par formalitātēm. Jebkurā gadījumā uz nākotni vērsta pieeja noteikti būtu prātīgāka. Uh, Mums ir jādomā par datu aizsardzības regulas pilnīgu īstenošanu pēc diviem gadiem, un tas nozīmē, ka tas attieksies uz operāciju apstrādi, ne tikai uz datu nodošanu. Tas viss būs pakļauts Eiropas Savienības noteikumiem. Uzņēmumi, kas darbosies ārpus Eiropas Savienības, bet kas sniegs mm, preces vai pakāpojumus Eiropas Savienības pilsoģiem, tātad darbosies, kas saskaņā ar Eiropas Savienības tiesībām. Otrs jautājums, ko mēs šodien gribētu izvirzīt, ir tas, ka mums būtu jādomā arī par iespējumu Uh, iespējamām attiecībām starp Privacy Shield un Umbrella vienošanos. Es uh, jau esmu runājis par šo vienošanos, un mēs zinām, ka uh, šīs vienošanās nosacījumi attiecas arī uz datu transfēriem no attiecīgām privātām iestādēm ASV valsts iestādēm. Protams, ja tas viss tiek darīts balstoties uz starptautisku vienošanos. Trešais punkts attiecas uz 95. Uh, direktīvas, 95. gada direktīvas prasību, kur uh, komisija ir jāizanalizē šī sistēma saskaņā ar mm, iekšējām tiesībām. Mēs uh, ļoti labi apzināmies, ka nesen kopiena tiesa uh, un arī kopš 90. gadiem 29. panta darba grupa dažādos atzinumos ir skaidrojusi, ka trešo valstu tiesiskajai kārtībai ir jānodrošina adekvāts aizsardzības līmenis. Tieši tāpēc ir jāveic izvērtējums, vai šie piemērojamie noteikumi, kas izriet no valsts tiesībām vai no starptautiskām tiesībām, ir eksistē un arī vai tie ir piemērojami praksē. Tātad ir jāskatās, ja nav uh, izmaiņu tiesību aktos, vai tas neierobežos valsts iestāžu darbību ASV un datu nodošanu. Ir jāskatās arī, vai tas atbildīs uh, tiesas prasībām. Analīzē iespējams būs jāskata ne tikai privātuma vairoga principi, bet būs jāizvērtē arī to tiesiskā vērtība, cik tā tie būs piemērojami, cik tā tie būs stabili, ņemot vērā politiskās izmaiņas, un jāskatās arī, vai sūdzību iesniegšanas mehānisms būs gan efektīvs. Beigās ir jādomā arī par definīcijām un derogācijām. Citiem vārdiem sakot, vai eh, šie eh, trešās valsts datu aizsardzības noteikumi ir gana labs ekvivalents. Tieši tāpēc mēs labprāt palīdzētu izvērtēt, vai šāda veida garantijas būs efektīvas praksē. Tiesas noteiktais mērķis ir tas, vai dati tiek nodoti trešajai valstī, tādai kā SV, vēl ar vienu tiek pakļauti tikpat augstam tiesību aizsardzības līmenim. Pēdējais jautājums. Derogācija attiecībā uz nacionālās drošības un tiesību aizsardzības mērķiem. Kā jau jūs zināt, tiesa pieprasa skaidrus, precīzus noteikumus, ierobežojot eh, piemērošanas aptvērumu. Un tas attiektos uz visām personām, kuru dati tiek nodoti no Eiropas Savienības ASV. Šajos noteikumos ir jāparedz garantijas pret ļaunprātīgu izmantošanu. Tas jau īpaši ir vajadzīgs automātiskas apstrādes gadījumā, un tad, ja pastāv Uh, pietiekams risks attiecībā uz nelikumīgu piekļuvi. 29. panta grupa ir norādījusies Kanādas PNR lietu. Visticamāk, pavisam drīz notiks uzklausīšana, tā ir paredzēta aprīlī. Mēs uh, publicēsim savu atzinumu mūsu mājaslapā. Piektais punkts. Kā jau tiesa norādīja, advokātuma lēmums ir ļoti vadošs instruments, un tāpēc to vajadzētu periodiski pārskatīt, ņemot vērā mainīgos apstākļus. Pārskatīšanas nosacījumi arī būtu rūpīgi jāizskata. Noslēgumā vēl ir pāragri teikt, cik tālu pašreizējais privātuma vairogs ir izdevies. Tomēr, neskatoties uz to visu, ir vajadzīgi tiesiskā noteiktība gan uzņēmumiem, gan fiziskām personām, un tieši tāpēc mēs nevaram šeit atļauties kļūdīties. Jebkurā gadījumā šis lēmums attieksies uz privātumu vairogu, un tas netieši attieksies arī uz citiem datu transfēriem, piemēram, tādiem kā standartizēti eh, likuma punkti un saistošie noteikumi. Mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka šis eh, lēmums ir ļoti nozīmīgs ne tikai transatlantiskajām attiecībām. Tam būs arī starptautiska rezonance. Trešās valstis ļoti rūpīgi seko līdzi progresam, ņemot vērā jaunu datu aizsardzības noteikumu pieņemšanu. Mēs ceram, ka komisija ņems vērā neatkarīgu datu uzraudzības ekspertu rekomendācijas. Mēs eh, labprāt jums palīdzēsim arī ar tālākām konsultācijām. Lielas paldies! Es gribētu atgādināt deputātiem, kas tikko ir ieradušies, ka jautājumiem ir atbildēta vien, eh, atvēlēta viena minūte, atbildēja divas minūtes. Ja mums būs atlicis laiks, mēs ļausim uzdot papildu jautājumus. Pirmais no tautas partijas grupas Vosakungs. Paldies priekšādātāji. Paldies abiem datosargātājiem par prezentācijām. Drusku pagaidīšu. Ceru, ka tūkums ir dzirdams. Tā kā mums nav daudz laika, tad es vienkārši ļoti ātri nolasīšu jautājumus, kas man ir. Pirmkārt, es labprāt gribētu zināt, vai jūs eh, izdarāt tādus pašus novērojumus, kāda arī šeit ir izdarīta, ņemot vērā par citām valstīm, piemēram, Ķīna, Indija, Krievija, Pakistāna. Es eh, neko par to nedzirdēju. Vēl viens jautājums, vai patiešām ir nopietni padomāts par to, ka principā vajadzētu būt iespējamām, ka trešās valstis mūsu datu aizsardzības standārdus no Eiropas pārņem, pārņemtu tādus pašus datu aizsardzības standārdus. Un ja mēs izvēlamies šādu pieeju, man ir tāda sajūta, ka mūsu robežas drīz būs slēgtas datiem, un es nevarētu iedomāties, ka jūs to griba, tiešām gribat. Vēl, ja ir runa par nacionālo drošību un izņēmumiem, vai jūs kādreiz esat arī pārbaudījuši tiesisko ietvaru citām dalībvalstīm? Man tāda sajūta, ka standarti ir sliktāk nekā tas, kas ir privātuma vairogā. Piemēram, nedrīkst pat datu sūtīt no Vācijas uz Franciju. Un eh, arī datu aizsardzības uzraukam jautājums. Ja jūs domājat, ka Facebooks un Twitters un uh, viņu datu saglabāšana ASV neatbilst mūsu datu aizsardzības standartiem, varbūt jums uh, vajadzētu kā lab, labo para, paraugu rādīt un nevajadzētu tos lietot. Jā. Jums būs arī aksa iespēja paprasīt vēl pēc tam kaut ko. Uh, tādēļ, ka tagad bija maz laika, pirmā atbildēs Izabela Lūdzu. Šis uh, lēmums noteikti izveidos um, zinām standartu, tā kā ļoti rūpīgi jāpieiet kalibrāžas uh, aspektiem. Mēs runājam par uh, ASV un Eiropu, bet īstenībā mēs runājam par globālu standartu un nepieciešamības gadījumā to piemēros arī uh, Eh, pret citām valstīm. Tā kā mēs eh, pētīsim šo jautājumu pragmatiski, bet arī ļoti stingri. Fini. Okay, um... Jā, labi, Giovanni, tagad. Jā, vienkārši eh, varu atbalstīt to, ko tikko Izabela teica. Un datu aizsardzības uzraugi sniedz arī konsultācijas citām valstīm. Mums ir pamats to darīt, ja, piemēram, ir datu pārsūtīšana, ja, piemēram, ir pieteikums no šīs valsts. Par balto sarakstu. Jā, varbūt, ka citas valstis ir interesētas eh, nodrošināt arī savu privātu aizsardzības eh, standārtu. Jautājums. Uh, attiecas uz, ko nozīmē šī būtiskā atbilstība, vai tas nozīmē vienādu, identisku aizsardzības līmeni, bet eh, tas nozīmē, ka šai aizsardzībai jābūt eh, ir eh, praksē no sociāliem un demokrātiem. Lūdzu, jautājums Zipās kundze. Jā, vai vispirms citu runātāju nānātnāks vēlāk. Tad no ECR neviens nav. Alde. Sofija. Sofija ir šeit. Ļoti labi. Lūdzu. No, I, yes. Jā, es atgriezīšos pie jautājuma par uh, legālo statusu normām. Es ar zinām nožēlu konstatēju, ka komisijas pārstāvji jau ir aizgājuši. Būtu ļoti labi, ja mēs uh, saņemtu vairāk pārskatu no komisijas iekšienes par šiem jautājumiem tas faktiski nav tikai par datu aizsardzību jautājums, tas ir būtiski arī masu uzraudzībai. Un es nosūtīju Eiropas komisijai savu jautājumu, nav uh, tikai par Šrems spriedumu, bet arī Strasbūras tiesa ir pieņēmusi divus spriedumus par masu uzraudzību, un mums ir tas jāņem vērā. Tas ir uh, precedenta tiesības. Mēs uh, esam no, nobažījušies par tādu bez. Uh, nelikumīga piekļuva, jā, bet kas tad ir ar piekļuvi, kas uh, ir likumīga? Man, es negribu ticēt, ka privātuma vairoks un visas saistības pasaulē, ka mēs uh, galu galā izmainīsim ietvaru, kurā darbojas izlūkdienesti, drošības dienesti. Es nedomāju, ka mēs ma mainīsim ne juridisko ietvaru, ne praksi. Un uh, piekļuve paliks tāda, kā tā ir, mēs varam par to sūdzēties. Un vēl viens jautājums. Jā, man ir vēl viens jautājums. Faktura tēna nu, kundze eh, teica, ka šis pārskats ir tāds būtisks eh, elements visā pakotnē pārskatīšana, bet mums ir ļoti slikta pieredze. Uh, piemēram, par eh, noliekumiem, kā to klasificēt, kā tas darbosies. Ja komisija eh, pieņems vienpusīgu lēmumu klasificēt dokumentus un nesniegs piekļuvu dokumentiem, ko tad šis eh, pārskatīšanas mehānismas ir mainījis? Izabelē vārds. Sur la première remarque. Par pirmo piezīmi. Jautājums nav par to, vai ASV mainīs savu likumdošanu pēc desmit mēnešiem. Atbilde visdrīzāk ir nē. Viss, ko viņi ir apņēmušies darīt, jau tagad ir iekļauts uh, tekstā runājot par šo informāciju. Vienīgais uh, PPD 28 uh, mums jāpārliecinās, vai tur aprakstītā praksa atbild, atbild mūsu vajadzībām, runājot par proporcionalitāti un um, par šo masveida nevākšanu. Un tas ir viss, par ko mums jāpārliecinās, vai visas uh, saistības, kas atbild, um, kas atbilst um, ASV likumdošanai, šī brīža dokumentā, vai mēs uzskatām, ka šīs saistības ļauj izvarīties no masveida vākšanas. Tā kā tiesa tad pēdiņās uh, to nevēlas redzēt. Un otrs jautājums bija par pārskatīšanu. Mums ir divi veidi pārskatīšanas, ir kopīga pārskatīšana. Tiklīdz vienošanās ir noslēgta, katru gadu likumslēdzējas puses sanāk un eh, sanāk kopā runā par eh, noteikumu piemērošanu. Un tik tiešām citās jomās šāda veida kopīga pārskatīšana labi nedarbojas, bet ir arī cita veida pārskatīšana. Var atgriezties pie arhitektūras, vairoga arhitektūras jautājuma pēc diviem gadiem, ņemot vērām ka, teiksim, pēc diviem gadiem būs attīstītas zināmas vairoga prakses un uh, arī ES regula būs pieņemta ap to laiku. Tagad Čavannē. Jā, tikai tāda piezīme par pirmo jautājumu. Pamatjēdziens ir nevis uh, noteikumi, bet uh, likumiskā kārtība, juridiskā kārtība. Tātad uh, šie juridiskie noteikumi piedāvā balstīs eh, aizsardzības līmeņi attiecībā uz Šremsa spriedumu un precīzu, kas ir bija teikts, mums ir jāņem vērā, ka saistības par eh, procesu datiem ir, tiem jābūt proporcionāliem, pieejamiem, selektīviem, ne tikai pietiekamiem, bet arī pietiekami stabiliem, lai tas darbotos praksē un lai uh, tas atbilstu notiekumiem attiecīgajā valstī. Tātad šī saistība, lai mēs zinām, ka šī saistība ir norma ir uzticama. Zaļo vārdā Jans Abrechts lūdzu. Paldies. Sākumā neliela piezīme. Protams, ka mēs uh, atšķirīgi ASV Krieviju un Ķīnu, tur ir atšķirīgi noteikumi, jo, protams, tur ir runa par adekvātuma principu, un es eh, nerunātu eh, par to, ka ir jāmaina visa sistēma, eh, piemēram, pamatiesību aizsardzībā. Vispārīgi, protams, mums vēl ar vienu ir datu apmaiņa ar Krieviju, tāpat kā ar ASV, un tātad tur ir par neatbil, runa par neatbilstības uh, lēmumu par ombudiem un par šo lēmumu. Tiesas prasība par uh, valdības piekļuvēju personu datiem, tas ir jārisina efektīvi. Ombuds ir izpild varas sekretārs un inspektors eh, darbojas eh, saistībā ar eh, noteikumu, kas ir vispār ir eksistējuši un, un kas ir mainījies, ņemot vērā tiesas spriedumu un uz, pamatoties uz Safe Harbor spriedumu. Jā, Giovanni, tas ir viens no tiem punktiem, kas patiešām ir pār agri, lai dotu jums tādu visaptvarēšu atbildi. Gribētu teikt, ka būtiskais jēdziens nav autonomija, un neatkarība. Mums ir jāņem vērā. Kādā apjomā mēs eh, šeit varam nodrošināt eh, neatkarību Eiropas Savienības iestādēji un neatkarības līmenim vajadzētu būt identiskam, bet tam vajadzētu būt pēc lietas būtības ekvivalentam, līdzvērtīgam un uh, ir jāraugās, uh, cik lielā apjomā to var īstenot ņemot vērā spriedumu pret uh, Vāciju, Austriju un Ungāriju, ņemot vērā datu aizsardzības iestādes. Izabela. Euh, Man nav daudz ko piebilst. Protams, šis jautājums ir atvērts. Mm, Gada 28 arī. Uh, 29 arī izteiksies eh, nu, par eh, to, tad mēs redzēsim, vai te var nodrošināt eh, autentisku juridiskās aizsardzības mehānismu pilsoņiem. Pagaidām ASV Mm, runā arī par citu veidu datu transferu. Teiksim, tādiem datiem, kas tiek nosūtīti līguma ietvaros. Tagad Kornēla Jērnsta. Es atvainojos, ka atnācu vēlāk, bet es biju citā uzklausīšanā, un tāda nu ir dzīve. Jāskrēd uz priekšu un atpakaļ. Bet to nevar izmainīt kas man arī skaidrs. Es man nesaklausīju, kur ir būtisks progress saistībā ar Safe Harbor un ar šo izcilo privātuma aizsardzības vairogu. Es nesaskatu šādu lielu progresu. Un šis eh, atbilstības eh, lēmums, eh, lai varētu tikt pieņemts, tas ir jautājums, kuru gribētu uzdot. Jā, jūs teicāt, ka ir noteikti standarti. Tas nozīmē, ka visiem nākamajiem līkumiem tas būs standarts. Varbūt jūs varētu precīzāk pastāstīt, kā tas konkrēti katrā gadījumā izskatīsies. Ombuds, tas mani vēl interesētu. Neitrās ombuds man ir absolūti neskaidrs, kā, tas, kā tas darbosies ar pārsūdzību un uh, procedūrā. Varbūt jūs varat to sīkāk pastāstīt. Kornelija, um... Paldies, Kornelija. Vispirms Giovanni, lūdzu. Jā, paldies par labo jautājumu. Gribētu atgriezties pie tā, ko teicu pirms jūs atnācāt uz sanāksmi. Protams, ka mēs turpināsim salīdzināt Safe Harbor un uh, privātumu vairogu un analizēt eh, pār un pret šiem diviem juridiskam instrumentiem, bet eh, man viedokļa raugoties būtiskais ir eh, tiesas spriedums un parametri, kas ir izsveicināti Šrems līkumā. Safe Harbor mums, protams, ir fonā, bet mums ir šeit jāpadomā, it īpaši ņemot vērā piekļuve tiesu iestādēm un eh, kas, kāda veidā tas apmierinās prasības. Es pilnībā piekrītu jums. Kā jau teicu, šis, eh, šī virzība un eh, privātuma vairoga, vairoga nodrošināšana, protams, tur ir jāvēro kādas darbas starptautisko tiesību sakarā un uh, jānodrošina piekļuvi. Piemēram, šeit tika nosauts piemērs ar Kanādas datu, ar pasažieru datu aizsardzības gadījumu. Ar ombudu mēs analizējam visas būtiskās detaļas. Protams, tas ir kaut kas jauns un tas. Eh, tiek vērots eh, visā Eiropas Savienībā, tīpaši 29. Eh, darba grupa, pānta darba grupas līmenī. Uh, un mēs sniegsim jums informāciju par izdevumu sistēmu Izabelu. Jūs varat apstiprināt to, ko teica Giovanni. Mēs analizēsim šo vairogu, izmantojot divus lielus kritērijus, vai uh, tas ir progresa audzinot ar Safe Harbor. Uh, un uh, ņemot vērā kritiku, ko mēs izteicām Safe Harbor gadījumā, vai tie ir uzlabojumi un otrkārt, vai šī jaunā vienošanās um, atbilst uh, tiesas um, prasībām runājot par drošības aspektiem. To skatīs arī G29, kā es teicu. Tagad uh, runājot par standartu piemērošanu? Nu, man atbilde uz jūsu jautājumu ir jā. Runājot par šo atbilstību, mums par to ir lēmums. Šeit gan ir sarežģīta juridiskā situācija, bet tas, ko mēs šeit pieprasīsim no ASV datu transferu jomā. Protams, skar arī Eiropu, kas nosūta savus datus uz citām zonām. Un tagad es un Dēja un Anna Gomeša lūdzu. Paldies, paldies atvainojiet, ka es nu, nokavēju, man bija jāiziet. Es tiešām uzskatu, ka uzlabojumi ir bet daži aspekti ir nu, tādi satraucoši. Tā bija runātāji un arī iepriekšējais panelis to pierāda īpaši tas, kas trūksta noteikumu par datu uzglabāšanu. Un tad šī pārskatīšana, šis mehānisms ir tāds neskaidrs, varbūt arī pilsoņiem nepārāk skaidrs iespēja veikt masveida vākšanu un masveida izmantošanu ar dažām atkāpēm. Starp citu, NSA skandāls notika, tāpēc, ka šos, šīs atkāpes izmantoja kā mm, noteikumu neņēma, tas ne, tās neņēma vērā vairs. Un tas pats ir iespējams arī šīs sistēmas ietvaros, tā kā tas izskatās. Un tad ir ombudu jautājums. Un kāpēc viņš vai viņa nevarētu tik tiešām būt neatkarīgs? Viena minūte, Anna. Tad mani satrauc juridiskā noteiktība, starptautiskā rezonance un juridiski status. Jo šī ir politiskā vienošanās. Mm, nav tāds izpildvaras līmeņa nolīgums. Tad ko jūs domājat? Jūs abi divi arī eh, G29. Vai komisija varētu mums piedāvāt labu lēmumu? labu risinājumu, ja jums ir domstarpības, vai to var apstrīdēt, teiksim, kas notiek, ja notiek tiesas prāva. Mēs tagad uh, neiedomāsimies, kas te var notikt, mm, var nenotikt, gada 29 izteiksies, mm, pēc tam mums būs viņu pozīcija, mēs izmantosim arī 31. panta komitejas viedokli un uh, Um, valstīm tātad būs viedokli, uh, atzinums un pamatoties uz abiem atzinumiem komisija pieņems lēmumu, kas būs definitīvs. Tagad runājot par juridisko statusu un šī statusa nākotnē tīpaši, es pagadām nezinu, bet uh, G29 kontekstā mūs interesē atzinums, kas um, atbilst uh, profesionālā ziņā un uh, tādam arī juridiskam ietvaram, ko mēs piemērojam šodien, lai tas būtu atbilstoši. Džavani, jā, divi atzinumi, kas parādīsies divu nedēļu laikā, sākot šodienu, būs mūsu visu interesēs. Tas būs komisijas interesēs, komisijas argā līgumus, uzņēmumu interesēs, kas varēs nodot uh, datu safe harbor garā un uh, arī pilsoņu interesēs. Uh, komisijai nav tāds pienākums, bet vienkārši ir pienākums pieprasīt atzinumu, bet tad um, viss ir komisijas rokās. Komisija var rekomendēt, teiksim, trešo personu pieju. Uh, pamatojoties uz uh, dziļu analīzi. Paldies, Giovanni. Un tagad um, mums jāpāriet pie trešā paneļa dalīb, dalībniekiem. Lūdzu viņus man pievienoties priekšām mēs runāsim par privātām vienībām, organizācijām un arī akadēmisko perspektīvu. Colleagues, uh, please take your seats. We're going Kolēģi, mēs uh, sāksim nākamo sesiju. Mums jāsāk tagad. Mums uh, ir ierobežots laiks. Absolutely, absolutely. Uh, colleagues, um, we're going to make a quick start. Kolēģi, mēs sāksim. Es tikai nedaudz aprunājos ar vienu pieredzējušo kolēģi šeit, un, un viņš saka, ka var nedaudz saīsināt, uh, saīsināt nedaudz uh, uzstāšanos, bet, uzstāšanās laikus, bet mēs. Uh, nezaudēsim nevienu no runātājiem. Un, um, um, bet mēs zaudēsim jautājumus un atbildes. Tā kā atvainojiet par to, bet nu, mums visiem jādodas prom, no lidmašīnas un vilcienu negaidīs. Lūk, tad arī sāksim. Mēs runājam ar privātu uzņēmumu pārstāvjiem, organizāciju pārstāvjiem, arī akadēmiskās pasaules pārstāvjiem. Tad uzklausīsim runātājus. Katram būs septiņas minūtes. Pirmais būs Džons Higgins, kas ir, general, kas ir Digital Europe ģenerāldirektors. Eh, Lūdzu, jums vārds. Labdien! Priekšsēdētājiem, komitejas kolēģi. Paldies, ka uzaicinājāt Digital Europe piedalīties šajā uzklausīšanā un pastāstīt par mūsu viedokli par privātumu vairo, vairogu. Digital Europe ir um, rūpnieciska organizācija mm, digitālajā sektorā. Darbojamies, mūsu locekļi nāk no lielākām tehnoloģiju kompānijām esam pārstāvēti Eiropas Savienībā un arī ārpus tās. Vērts pieminēt, um, ka mūsu liela multinacionālā asociācija, tātad multinacionālie koncerni, investē visur um, Eiropā. Bratislavā, teiksim, viens no mūsu koncerniem nodarbina um, 5000 darbinieku tieši tātad Slovākijā. Tad viens no lielākajiem darba devējiem. Mēs um, uh, vispār nodarbinām 7,5 miljonus darbinieku un um, mums ir 23, pāri par 23 tūkstošiem kompāniju mūsu uh, organizācijām Neesmu nu, personīgi ar viņiem runājis, bet uh, esmu apmeklējis Grieķiju, Sloveniju, Spāniju un dažādas valstis uh, un zinu, kas tur notiek. Grieķijā, teiksim, sektors ir sarucis, uh, praktiski puse palikusi salīdzinot ar pirmskrīzes situāciju, un es jums par to stāstu, lai jūs saprastu, ka cieši nelielas kompānijas Eiropas dienvidos un austrumos ir tīpaši. Daudzas no šīm kompānijām pauž šaubas par transatlantisko datu apmaiņu. Man personīgi daudz raksta. Un tāpēc ļoti labi, ka komisija gatavo atbilstības lēmumu un ļoti labi, ka notiek arī uzklausīšana, jo mēs redzam, ka deputāti vēlas veiksmīgu iznākumu še, šajā lietā skaidrs, ka mums nepieciešams dzīvot spējīgs risinājums, eh, kas atbalstīs tehnoloģijas izaugsmu darba vietas Eiropā. Tikpat svarīgi ir aizstāvēt pilsoņu pamat eh, tiesības. Uzsveršu mūsu locekļi turpina eh, ievērot juridiskas Eh, juridiskus noteikumus, juridiskas prasības. Tas ir pašsaprotami, bet es gribēju to teikt. Nosautot datus, pastāv juridiskas prasības, un eh, te neviens eh, neizturas viegliprātīgi pret šiem noteikumiem. Mm, tagad runājot par Safe Harbor validāciju, to atzina par tādu juridiski nenoteiktu um, ap 60% no uzņēmumiem, kas piedalījās Safe Harbor, bija maz un vidēja uzņēmumi. Un tagad tiesas lēmums um, nodarīja kaitējumu, protams, šiem uzņēmumiem un palielināja šo slogu, kas mūsu uzņēmumiem tiešām nav vajadzīgs. ASV un ES vispār, bet um, tīpaši šajā sektorā ir svarīgākie uh, tirzniecības partneri, runājot arī par ārvalstu tiešām investīcijām. Un šādas attiecības ir iespējamas tikai nu, tāpēc, ka notiek uh, personu datu transfers uh, visos sektoros. Un ļaujiet uh, precizēt. Es nevēlos teikt, ka ekonomisko apsvērumu dēļ mums jārūpēs vairāk par uzglabāšanu, nevis par aizsardzību. Tā tas nav. Es saku, abas lietas ir uh, vienāds svarīgas. Un uh, vajadzīgs tāds mehānisms, kas uh, ļaus to visu attiecīgi noregulēt. Eiropas datu aizsardzības uh, regulēt Eiropā ir attīstījuši mehānismu, pastāv korporatīvi noteikumu uzņēmumiem, ir privātuma vairoks, un varam būt droši par uh, labo aizsardzības līmeni. Pēc uh, nenoteiktības mēnešiem pienācis laiks atkal ieviest tādu skaidrību gan pilsoņiem, gan uzņēmumiem. Digital Europe uzskata, ka šis ESASV eh, privātuma vairoks atrisina eh, parlamentu jautājumus. Tas pieprasa vairāk no uzņēmumiem, un jūs dzirdējāt, kāpēc tas tā ir. Un jāsaka, šīs saistības eh, noslogos uzņēmumus vairāk, bet uzņēmumi ir gatavi to uzņemties. Jo, ja būs šī atbilstība, tad uzņēmumi parādīs eh, klientiem, kā sargā viņu privātumu. Tirgus un konkurence ir eh, tādi ļoti motivējoši faktori. Vairogs eh, tātad kļūst par tādu ļoti dzīvot spējīgu īstenošanas instrumentu, un arī starp iestādēm notiek sadarbība. Uh, teiksim, tirsniecības departamentu ASV un ES iestādēm, un uh, šīs attiecības tiek attīstītas. Šādi mums parādās caurskatāmība, ko visi vēlamies, un uh, es pilsoņiem ir daudzveidīgas iespējas uh, izšķirt strīdus. Nezinu, vai ir citi instrumenti, uh, kuros paredzēts tik daudz strīdu izšķiršanas iespēju. Un es nevēlos pārsniegt laiku, nevēlos, lai jūs kļūtu dusmīgs, tāpēc noslēgumā teikšu, ka komisija, lai pastrādās, mēs tam tieši ticam, uzskatām, ka instruments izturēs spiedienu un stāsies pretī izaicinājumiem un mums rūpniecībai ir svarīga loma šajā visā un esam gatavi darīt visu, lai palīdzētu privātuma vairogam izdzīvot. Mūsu locekļi tātad ir gatavi piedalīties. Bet, bet mūsu uzņēmumi ir tātad gan lieli, gan mazi, un viņi vēlas komisijas atbalstu un jūsu atbalstu, šīs komitejas atbalstu, lai turpinātu uzņēmēju darbību uh, Eiropā un pasaulē. Lielas paldies par jūsu uh, ieguldījumu. Tagad uzreiz Marks Rotenbergs, viņš ir no Georgetownas Universitātes juridiskā centra. Gribu norādīt, ka Visi, kas interesējas par masas uzraudzību, noteikti zinās, ka viņš ir no uh, vislabāk pazīstamajiem ekspertiem šajā jomā. Liels paldies, vēl paldies, ka atbraucāt pie mums, dod jums vārdu. Priekšsādātāji, godājumie viesi, um, deputāti, dāmas un kungi, liels paldies par um, man izrādīto godu, ka atļāvāt jūs šodien uzrunāt. Esmu elektronis ko mm, privāto datu aizsardzības centra vadītājs mm, darbojos Čerčānas sirdiskajā centrā jau 25 gadus. Un es mm, pievēršu arvien lielāku uzmanību Eiropas Savienības datu aizsardzības direktīvas. Direktīvai katru gadu, kopš tās pieņemšanas, mēs sekojam līdzi attīstībai Eiropas Savienības tiesībās, jo uzskatām, ka uh, Tā savukārt ietekmē datu aizsardzību un patērētājus visur pasaulē. Sākumā es gribētu īsi pastāstīt, kā mēs nokļuvām līdz šim brīdim. Es gribētu parunāt arī par dažiem svarīgiem punktiem, kas varbūt eh, jums vēl nav zināmi, un gribu izteikt arī pāris rekomendācijas. Jau pašā sākumā gribētu augstu novērtēt darbu, ko veids patērētāju organizācijas Eiropas Savienībā un ASV. Tādas grupas kā ka Digitāla demokrātijas centrs, EDRI, Access Now, mm, Privacy International. Kopā ar Veluk šīs organizācijas ir vadījušas galvenās diskusijas, proti, ka ir vajadzīgas spēcīgākas garantijas datu aizsardzībā transatlantiskajām datu plūsmām. Pašreizējā brīdī mēs sekojam līdzi 95. gada direktīvas attīstībai un konstatējam, ka ASV un ES ir saskrāvušās ar izaicinājumi, kā izveidot tādu tiesisko bāzi, kas ļautu nodot eh, privāto informāciju no Eiropas Savienības uz ASV. ASV pastāv tikai nozaru juridiskā aizsardzība, jo īpaši attiecībā uz uzņēmumiem un eh, konkrētiem pakāpojumiem, un nav arī neatkarīgas datu aizsardzības aģentūras. Safe Harbor uh, ietvers uh, tika izveidots 2000. gadā ar mērķi aizsargāt uh, tos personas datus, kas nokļūst ASV. Jau 15 gadus šīs, šī sistēma darbojas, un uh, mums bija iespēja to izvērtēt pat uh, pirms Šrempas spriedumā pagājušā gada rudenī. Mums ir arī bijusi iespēja izvērtēt, kas ir noticis abās Atlantijas okeāna pusēs. Lūk, divi īsi novērojumi. ASV 2001. gada notikumi ļoti ietekmēja privātās dzīves aizsardzību. Īstenībā tā pasliktinājās. Īsi pēc tam mēs pieņēmām tā saucamo Patriot Act, kas ļoti paplašināja valdības uzraudzību ne tikai pār starptautisko komunikāciju, bet arī pār uh, iekšējo komunikāciju valstī. Uh, Federālā tirsniecības komiteja uzņēmās, ka galvenā patērētāja aizsardzības iestāde atbildību par patērētāju aizsardzību, jo radās arvien lielākas bažas par datiem. Diemžēl šai komitejai nav pietiekamas mm, kompetences, lai nodrošinātu vajadzīgās garantijas. Pat tādos gadījumos, kur ir runa par safe harbor pārkāpumiem, vislabākais, ko šī tirsniecības komiteja varēja darīt, bija eh, sniegt vadlīnijas uzņēmumam, uh, vairs eh, ne, neveikt pārkāpumus. Netika nodrošināts nekādas garantijas, nekādas kompensācijas tiem, kuru personas dati bija ļaunprātīgi izmantoti. Līdz ar to eh, varēja skatīt, ka Safe Harbor tiek pārkāpts. 2008. gadā atkal jauns notikums ASV arvien vairāk paplašinājās ārvalstu uh, izlūkošanas programmas Šeit uh, no mētiecīgas izlūkošanas aģentūras pārgāja uz programmētu uzraudzību, dažkārt to sauc arī par masveida uzraudzību. Citiem vārdiem sakot, pēc 2008. gada ASV vairs nebija nepieciešams identificēt konkrētu individu, kuru vajadzētu pakļaut uzraudzības iestāžu eh, darbībai. Eh, vajadzēja vienkārši uzsākt konkrētu programmu un saņemt attiecīgu tiesas atļauju. Es visu to stāstu tāpēc, ka pēc 2013. gada atklājumiem par valdības uzraudzības apmēriem tika veikti dažādi pasākumi ASV, tika pieņemts brīvības akts ASV, un tas pielika punktu masveida datu apkopošanas programmai 215 programmai, bet neatrisināja 712 programmu. Šodien mēs runājam par jaunu datu transferu kārtību jo pastāv uh, dažādas iespējas to izmantot. Es gribētu īsi pastāstīt par uh, privātuma vairogu. Es uh, minu šos komentārus, uh, tāpēc, ka mums ir jāsalīdzina tas ar Safe Harbor iekārtu. Attiecībā uz šo privātumu vairogu mani pārsteidz tas, ka tas ir solis atpakaļ, ņemot vērā uh, tam, kā tiek definēts privātums. Te mēs redzam, ka tiek uh, samazinātas cita veida juridiskās normas, kas parasti tiek saistītas ar privātuma aizsardzību. Patērētājiem nav nekāda labuma, ja tiek uh, iekļauts ļoti detalizēts saraksts par to, kādā veidā viņu personas informācija varētu vēlāk izmantot. Te ir runa tikai par terminiem un nosacījumiem, te ir runa par tādu digitālo sīko druku, kas ļauj uzņēmumiem pastāstīt, kādā veidā viņi varētu izmantot personas datus. Un e, pēc tam vienkārši tas ir tāds apliecinājums, ka viņi to arī darīs ar šiem personas datiem. Īsnībā tas runā pretī datu aizsardzības ietveram, jo šeit ir uzlikti skaidri ierobežojumi datu personas datu izmantošanai. Un te e, parādās e, pirmais apstākļus, kur šis Shield eh, nodrošina daudz mazāku aizsardzību. Otrs ir eh, piemērošanas mehānisms. Visi, kas pazīst Safe Harbor, zina, ka patērētājiem tas izveidoja ļoti komplicētu sūdzību iesniegšanas mehānismu. Vispirms individam ir jāvēršas uzņēmumā, tad pie trešās puses, pēc tam pie federālās sirdniecības komitejas, un kaut kādā brīdī šī komiteja teica, ka esam saņēmuši tikai 3-4 šādas sūdzības pēdējo 15 gadu laikā. Es nemaz nebiju pārsteigts, jo es nevarēja iedomāties, ka kādam vispār būs laiks iet cauri šim procesam. Šīs process ir vēl komplicētāks, jo šeit komēdus departaments tiek ielikts vēl kā papildu solis šajā ķēdē. Kā lai to saproti? Nu, tagad izskatās, ka uh, viss ir abriest kājām gaitā, uh, kājām gaisā. Sūdzību iesniegšana paredz vēršanos tiesā un uh, lūgumi nodrošināt kompensāciju par pārkāpumu. Uh, Un tieši šādā veidā rīkotos fiziskas personas ASV. Eh, piemēram, ja eh, pret eh, jums ir veikts kāds pārkāpums, jūs konstatējat, ka tas nav bijis legāli, jums ir tiesības uz kompensāciju 500 dolāru apmērā. Lielākā daļa privātuma sodu ASV ir pat lielāki. Tieši tas rada stimulu mehānismu. Tas nozīmē, ka šie privātuma likumi ir ne tikai jāievēro, bet tiek panākts, ka uzņēmumi veic savus pienākumus. Ja tiek veikti papildus šķēršļi indivīdiem, tad uh, atbilstība tiek samazināta, un tas mani šeit atrauc. Vēl pāris minūtes es gribētu pievērst uzmanību šīm ļoti svarīgajām problēmām. Alternatīvā strīdu risināšana. Izteikšos īsi. Tātad, alternatīvā strīdu risināšana uh, nevienai patērētā organizācijā ASV un Eiropas Savienībā nepatīk. Tā nenodrošina nekādu labumu. Uh, tiesiskā aizsardzība nenozīmē to, ka jums būs, iet, būs ļoti daudz jāmaksā, lai nokļūtu tiesā. Runa ir par kompensāciju. Piemēram, ombudu kategorija arī nedod uh, nekādu loģiku. Šeit nav nekādas tiesiskās bāzes, nav tiesu iestāžu, nav arī neatkarības, kas e, ļautu ombudam e, rīkoties ar pilnām pilnvarām attiecībā uz ASV valdību. Lūk, mans ieteikums. Šis dokuments ir ļoti komplicēts, atrodamies sarešķītā politiskā brīdī, bet Mans ieteikums būtu, pirms pieņemt lēmumus, vajadzētu paskatīties uz 702 uzraudzības programmu. Šeit mēs redzam, ka adekvātums ir jāpadara atkarīgs no šīs programmas. Protams, mēs varētu gaidīt, lai ASV izveido privātumu aģentūru, lai tiek ieviests privātumu ietvers. Tas prasīs laiku, bet attiecībā uz 702 programmu to visu varētu paveikt ātrāk. Paldies, Marka. Tūlīt došu vārdu Bojānai Belamī. Viņa ir no informācijas politikas centrā. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Ehm, komitejas deputāti, man ir ārkārtīgi liels prieks eh, šodien runāt ar jums. Es runāju ne tikai kā centra prezidenta, bet arī kā privātuma mm, aizstāve. Gan arī 20 gadus esmu strādājis pie šiem jautājumiem, lai tas viss nāktu mums par labu. Uh, Uh, ne tikai visiem mums, bet man arī personīgi kā individei. Savā septiņās minūtēs es vēlētos uh, pirmkārtām teikt, ka centrs uzskata, ka šis privātuma vairogs ir ļoti svarīgs datu aizsardzības mehānisms, kas ir vajadzīgs mūsu modernajā informācijas laikmetā. Tas nodrošina atbilstību praksē, uh, tas nodrošina atbilstību gan grāmatās, gan arī praksē. Tātad, uh, Jūs to dzirdēsiet ļoti bieži, te ir runa tātad par atbilstību gan uz papīra, gan praksē. Pāris vārdu par privātuma vairogu. Tas ir tāds kā transfēra mehānisms. Esmu runājusi arī par transfēra mehānismu atšķirībām, tādu ļoti daudz. Šie transferi ir ļoti dažādi, ir arī dažādas organizācijas, lielas, mazas un vidējas, un mums ir vajadzīgs tāds spektrs, kas atbilst mūsdienu pasaulē. Uh, Eiropas uzņēmumiem ir vajadzīgs šāds privātuma vairākus. Te nav runa par ASV vai palīdzību ASV. Te ir runa par to, ka mēs palīdzēsim Eiropas uzņēmumiem. Eiropas uzņēmumiem ir jābūt efektīviem, tiem ir jābūt uh, savienotiem, tiem ir jāizmanto datu plūsmu priekšrocības. Tāpat arī ir jānodrošina datu uzraudzība gan iekšēji ar ASV filiālēm un jāizmanto arī šis vairogs, lai uh, nodrošinātu šo aizsardzību pakāpojumu sniedzējiem otrā Atlantijas okeāna pusē. Gribētu arī pieminēt, ka šis tukšums ir bijis ļoti sāpīgs, tātad kopš tiesa pieņēma spriedumu Safe Harbor jautājumā. Visi e, datu uzraugi ir aicinājuši aizpildīt šo ieradusko caurumu. Bija vajadzīgs mehānisms, kā mēs zinām, citu uh, opciju nav. Bija tūkstošiem transferu, tā skaitā starptautisku transferu gan grupas ietvaros, gan ārpus šīs grupas. Es uzskatu, ka tas nav ilgspējīgs modelis, tāpēc, ka, piemēram, vienam uzņēmumam, vienam globālam Eiropas uzņēmumam bija 700 certificēti Safe Harbor uh, tirgotāji, un bija vajadzīgi 4 mēneši un tikai 4, uh, un, un kādi 4-5 darbinieki, lai ieviestu standart, standartizētos pāntus. Esmu uh, iesaistīts šajos jautājumos un es redzu, ka šāda papīra aizpildīšana un 4-5 mēnešu tērēšana, lai aizpildītu papīrus, nenodrošina nekādu aizsardzību fiziskām personām. Un tieši tas mums ir vajadzīgs. Protams, mēs runājam par cilvēkiem, bet te ir runa arī par datu plūsmām. Es gribētu visiem atgādināt, ka Mums ir jāapskatās arī uz globālo konsultāciju uzņēmumu. Tika runāts, piemēram, par digitālajām plūsmām, kas arvien pieaug, kas ietekmē ekonomisko izaugsmi. Desmit gadu periodā datu plūsmas ir nodrošinājušas 10,1% pieaugumu IKP. Tieši to mums vajadzētu saglabāt. Tāpat Makinzijs saka, ka valstis nevar atļauties eh, at, atslēgties no globālajām datu plūsmām. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs saprātīgs ietvers, kas ļautu brīvi pārvietot datus un aizsargāt cilvēkus. Tieši to mums ir jāizveido ar šo privātuma vairogu. Es gribētu arī eh, šeit runāt eiropiešu valodā. Uzskatu, ka šis transatlantijas režīms mums ir vajadzīgs arī uh, iekšējā tirgus vajadzībām. Mums ir vajadzīga tāda Eiropa, kas domā uz priekšu, kas ir ambicioza, kas veicina novatoriskumu. Mums ir vajadzīga piekļuve datiem, mums ir vajadzīgi talantīgi cilvēki un informācijas apmaiņa visā pasaulē. Tieši to mēs gribam šeit izveidot. Nu, varbūt mums vajadzētu vairāk tam visam uzticēties nekā pašlaik. Otrs punkts. Tā kā darbojos praksēs, zinu, kas notiek uh, uz vietas. Un no organizāciju puses es redzu, ka lielākā daļa no tām ir gatava certificēt šo privātuma vairogu, pieņemot, ka tiks pieņemts attiecīgais adekvātuma lēmums. Es eh, saprotu, ka tas nav um, mazs solis. Organizācijām tas ir milzīgs solis, jo pašlaik tām ir Safe Harbor certifikācija un tās vēlas šo shield certifikāciju. Dažas domā, kā to tieši izdarīt. Te ir runa par atbilstības palielināšanu, par atbildīgumu palielināšanu un arī tiek nodrošināta papildu uzraudzība un arī papildu uh, tiesiskā aizsardzība. Mēs runājam par arbitrāžu, bet visi uzņēmumi darīs visu, kas ir viņu spēkos, lai izvairītos no šķīrētiesām. Viņi vēlas uh, drīzāk uh, panākt izlīgumus ar cilvēkiem, nekā doties uz arbitrāžu. Tiek runāts par uzlabojumiem salīdzinājumā ar Safe Harbor. Un uh, tā kā mums nav daudz laika, es, protams, neatkārtošu visu, kas jau ir pateikts. Gribēju uh, likt uzsveru uz pāris punktiem. Te ir runa par organizāciju atbildīgumu. Es uzskatu, ka privātuma vairoks savā uzlabotajā formātā nodrošina organizāciju atbildīgumu. Tas piespiež uzņēmumiem ieviest visaptverošas privātuma programmas un ievērot noteikumus. Te ir runa gan par tiem uzņēmumiem, kas ir certificēti, gan arī par visu ķēdi par šiem transferu mehānismiem. Tas ir ārkārtīgi būtiski, jo tieši tas ir pats galvenais. Tātad nav runa par to, kas ir dokumentos, bet par to, kas reāli notiek praksē. Centrs vienmēr iestājas par korporatīvu atbildīgumu. Mēs piedalāmies GDPR un es patiešām priecājos, ka arī uh, Safe Harbor, uh, es atvainojos, pr eh, pr privātuma šilda arī dodas uh, šajā virzienā. Ļoti daudz, kas ir teikts par uzraudzību un par tiesisko aizsardzību. Es gribētu norādīt, ka Federālais izniecības komiteja ir E, patiešām e, tāda ļoti nozīmīga iestāde ASV, tā ir galvenā, kas piemēro šādas tiesību aktus. Es patiešām nešaubos, ka šī organizācija rīkosies, ja tiks iesniegt sūdzības, ja tiks iesniegta lūgumi no komerces departamenta un tā tālāk. Tiesa mūs aicināja paveikt divas lietas. Pirmkārt, mums vajadzēja paskatīties, tad es runāju par Šrēmsa lietu. Mūs aicināja izskatīt, kas nodrošinās uh, efektīvu atbilstību praksē, un es uzskatu, ka privātuma vairāks to nodrošinās. Tāpat tā vēlas, lai mēs nodrošinātu atbilstību un aizsardzību situācijai mainoties, un pārskatīšanas mehānisms to pieļauj. Vēl kāds punkts, kas iepriekš netika minēts. Varbūt Butarēlī kungs par to nedaudz runāja savās piezīmēs Proti, mēs nevaram skatīt eh, šo privātuma aizsardzību pilnīgā izolācijā. Te ir runa par GDPR, par regulu, kas stāsies spēkā pēc diviem gadiem. Tas nozīmē, ka uzņēmumi Eiropā sāks to visu ievērot, un viss šis informācijas dzīves cikls uh, informācijai tiks nodrošināts ar attiecīgajām garantijām. Jaunā regula uh, ASV uzņēmiem, kas um, atrodas ārzemēs, kas neatrodas šeit, bet kas uh, kaut kādā veidā saņem pakalpojums no Eiropas uh, Savienības, uh, tiks aptvērti Eir Eiropas Savienības tiesībām. Šis privacy šildums nodrošinās tikai papildu aizsardzību. Pēdējais, ko gribēju teikt, ticēsim šai sistēmai, leksim tajā iekšā, uzskatu, ka šeit ir drošības tīkls, tā ir spēcīga sistēma, tā ir labi pamati, uh, Datu uzraudzības eh, ierēģi lielās uzņēmumos saka, ka mums priekšā ir ļoti nozīmīgs solis. Mums ir jāievēro GDPR, mums ir jābūt tam gataviem, tāpat arī mums ir ražojumi, pakalpojumi, kas ir jāizvērtē, mums ir arī jaunas tehnoloģijas, kas mums klauvē pie durvīm. Tieši par šādām lietām datu aizsardzības eh, cilvēki domā katru dienu. Oh. Jā, gribētu aicināt jūs visus, jo. Uh, Daži deputāti varēs listēties un uh, tādēļ, lūdzu, ievērtu runas laiku. Nākamais runātājs, viņ, viņu pat nav jāiepazīstina, tas ir Maks Šrems. Es domāju, ka mēs patiešām gribam dzirdēt. Un uh, sirsnieks veicam jūs, Maks, šeit parlamentā. Liels paldies par ielūkumu. Jā, man ir sagatavoti slaidi, ceru, ka tas darbosies. Pirmkārt, es eh, piekrītu, ka mums ir vajadzīgs risinājums. Lielais jautājums tāds, vai privātuma vairoks ir risinājums? Jā, vai tas ir solis uz priekšu, vai tas ir tas, ko tiesa prasīja, jo tiesa prasīja, lai Eiropas Savienība rīkojas un komisija rīkojas. Gribētu pieskarties vairākiem jautājumiem. Šeit tas ir tāds stingrs eh, juridisks jautājums. Kādas ir prasības? Ceru, ka jūs varēsiet gūt eh, pārskatu. Jā, šķiet, ka tas tomēr nedarbojas. Lielais jautājums ir tāds. Mums ir divi grozi. Valstis, kas, eh, kur ir šī aizsardzība un pārējā pasaule. Mēs raugāmies uh, kur ir Eiropas Savienība, tā ir otrajā grozā. Mums jāzina šis jautājums. Lielais jautājums ir, kurš ir pirmajā grozā? Tā ir Kanāda, Argentīna, Urugvēja un Jaunzēlandi, Izrēla un Šveice. Tāda ideja, ja mums nav uh, pirmajā, uh, pirmajā grozā, tad uh, ideja, kā to ris, risināt, tas ir absolūti lielā ideja, ka ASV virzies uz pirmo. Uh, Tātad kādas ir barjeras, kādas šķēršļi? Pirmkārt, ir eh, jābūt ir pilnīgi līdzvērtīgai aizsardzībai. <laughs> so first of all, if we have... Pirmkārt, eh, jā, ir šie divi grozi. Ir jābūt pilnīgai līdzvērtībai. Privātuma jautājums ir uh, tam ir jānodrošina Eiropas Savienības. Un tad ir jautājums par šo komerciālo aspektu. Otrais jautājums. Mums ir sistēma, kas uh, atbilst fundamentālām tiesībām kopš uh, li, likuma pieņemšanas. Ja mēs raugamies uz privāto sektoru, tad ir divi uh, tipi procesu apstrādēji, kas atbilst Eiropas Savienības uh, noteikumiem privātuma vairoks. Uh, prasa publiskot eh, nosūtot datus un mainot eh, datu izmantošanas mērķis, raugāties, kā um, uzņēmumā strādā, eh, savācot, lietojot un saglabājot datus. Un viņi var izmantot šos datus tādā veidā, kā to vēlas, bet dati tiek atklāti kaut kādu noteikti iemeslu dēļ. Pirmkārt, jums ir vajadzīgs tāds ļoti plašs mērķis, kas ASV ir, un katrs uh, advokāts jums ieteiks to darīt. Otrakārt, uh, interpretation. <laughs> I'm trying to be slower a little bit. Mēģināšu runāt lēnāk. Tad, ja jums ir šie abi elementi, tad jums ir uh, pilnīgi neierobežots datu, datu apstrādāšana privātumā un uh, Tātad nekad nevar būt, pagaidām nav panākt šāda būtiska ekvivalence. Komisija šeit runāja par daudziem sūdzību izskatīšanas mehānismiem, jūs raugoties praksē. Pirmkārt, Facebook piemērs. Trust E, ko ir iedibinājis Facebooks, un šeit ir līdzīgas eh, akciju turētāji, bet eh, to nevar likumiski nodrošināt. Uh, Tad datu aizsardzības eh, uzraugs. Tad vispirms eh, man ir jāiet uz ministriju, bet, eh, ja tā, es, piemēram, ir īrija, tad man vispirms ir jāiet uz tiesu. Divas, trīs gadus tas viss var ievilkties, un tad jūs šo varat pieminēt arī šo FTC, un tad var vērsties pie paneļa pie datu aizsardzības vairo, bet arī tur es nevarēšu īstenot savas tiesības. Tad ir jādodas uz uh, ASV tiesu. Tad faktiski jūs redzat, ka praksē ir neiespējami iesniegt šeit sūdzību un gūt panākumus. Tātad alternatīva ir ombudi privātajā sektorā. Tad vēl jautājums par uh, godīgu konkurenci. Ir vairāk uzņēmumi, kas uh, ar vien to šeit ir pieminējuši, piemēram, Eiropas uh, housing industriju. Jūs teicāt, ka tas ir negodīgi, negodīgi konkurence, ir jāpieturas pie datu aizsardzības eh, noteikumiem. Dažiem šī datu aizsardzības eh, vairāks nāk par labu un dažiem nē, par uzraudzību. Eiropas Savienība teikusi, ka nav, nedrīkst būt nekāda eh, masveida uzraudzība bez jebkādiem kritērijiem. Ja mēs raugāmies, šeit ir seši specifiski mērķi, bet var vēl tālāk ietējā visā komisija ir noteikusi, un, uz, un, nu, un vērsties vērstot ASV, eh, bet tas ir tā kā tāds filtrs paredzēts, bet tas vēl nav pateicis, ko pasaka uh, likums, tad ir vēl PPD 28, trešajā lapusē šī ierobežojuma attiec ir spēkā tikai tad, ja dati tiek izvietoti masveidā vai saglabāti masveidā. Ja masveidā tie tiek eh, saglabāti un tad eh, izmantoti atbilstoši mērķiem, tad nav spēkā šie seši ierobežojumi. Tas ir vēl tālāk ejoši nekā tas, kas ir teikt šajā vēstulē. Man ir šaubas, vai komisija to vispār izlasījusi. Sistēma ir tāda, ka šī prezidentšā pārēsie direktīvas nosaka ierobežojums, bet tas viss ir eh, izfiltrēts eh, vēstulē, un šie vēstuli ir pievienoti komisijas eh, lēmumam. Un tādā veidā likums praktiski tiek nošķirts no lēmuma. Tātad mana lieta. Šeit ir runa par vispārīgu piekļuvi, kas apdraud privāto privātumu. Kā komisija var apgalvot, ka tas atbilst, bet viņi nav paraudzījuši kādu citu likumu ar ASV, kas arī ir ļoti svarīgi. Tālāk, eh, juridiskās aizsardzības mehānismi. Šeit eh, vispirms ir jāgriežas pie Nacionālo datu aizsardzības eh, iestādes, un tad viņi var vai nu ar ombudu runāt, praktiski ar valdību, tad ar ASV aģentūrām, un tad ir atbildes, atbildes tiek eh, nododas ombudam. Bet pirmkārt, tam visam ir jābūt izmeklētājiem, un tas tiek apstiprināts, un ASV valdība ir vai ievērojusi likumu un korģējusi situāciju, bet viņi nevarēs pateikt, vai tas bija mēķis ar masu uzraucību vai nē. Tas ir interesanti. Viņi pateiks, ka viņi ir izmeklējuši un viņi ir ievērojuši. Kā gan šeit var nopietni runāt par uh, juridiskās uh, pārsūdzības izmantošanu? Šeit uh, ir divas problēmas. Piemēram, trešais pāns. Datu aizsardzības iestādes, piemēram, šeit datus var uh, Hamburgā, Šlezvigā, Holšteinā, piemēram, var apstādināt datu plūsmu. Un tad viņiem ir iespējas uzvarēt, bet juridiskā drošība tādā veidā tiek apdraudēta. Tātad šie, šīs divas barjeras faktiski nav pārvarētas. Ja mēs redzamies, kādas ir reakcijas, tādas būtībā bija negatīvas. Jūs redzat šeit daudzos slaidos, kas tiek parādīti ļoti lielā ātrumā. Um, Mums ir vajadzīga sistēma, kas dod patiesu aizsardzību. Mums vajadzīga juridiskais noteikums eh, uzņēmē darbībā, jo lielākā daļa no uzņēmumi saka, ka viss šīs eh, eh, privātumā vairoks nedod viņiem šādu stabilitāti. Jā, jūs redzējāt, kas notiek ar pasažieru datiem, ar Safe Harbor un uh, līdzīgiem nolēmumiem. Paldies, Maks! Tālāk vārdu došu Sēmoram Šēferam, viņš ir uh, uzņēmuma vadītājs Factory for Startups. Šēfer kungs, tagad jums vārds. Paldies. Ļoti grūti. Pēc šī ļoti kondensētā pārskata sniegt uh, prezentāciju. Uh, Berlīnē mēs esam iedibinājuši uzņēmumu apvienību un eh, šeit raugāmies, eh, kādā veidā mēs varam veiksmīgi darboties. Vairāk nekā pie, mēs, mūsu eh, apvienībā ir apvienos vairāk nekā 50 uzņēmumi. Vēlētos pieskarties trīs jautājumiem šodien. Tātad tie ir uzņēmumi, kas tiek dibināti, uh, nevis mazie vidēji uzņēmumi, bet pat vienu soli pirms tam vēl. Gribētu pievērst masu uzraudzības eh, jautājumam, kādu rietumu sastāvs tehnoloģijām un par to, kā, ko sabiedrība par to apzinās. Šeit mēs raugāmies, kāda ir sabiedrības izpratne par to. Jā. Yeah jau teiktais par datu aizsardzības vairogu, es arī šeit saskatu uzlabošanas iespējas. Ja mēs nezinām, kādā virzienā virzīsies inovācijas, tad eh, nebūs iespējas eh, īstenot vairāk uzlabošanas iespējas. Jūs ne, nebūs nekāds pārsteigums, ja būs tādas jauna attīstība, eh, kā piemēram toreiz, kad parādījās tirgu mobilais telefons. Ja jūs kā jauns uzņēmējs sākāt dibināt savu uzņēmumu un ir eh, pirmā fāze jūsu uzņēmumā, tad, eh, protams, jums ir pavisam cita veida uzņēmums nekā tad, ja jūs varat izmantot savu uzņēmumu arī svešo kapitālu. Šajā fāzē ir tā, ka uzņēmumi tiek eh, veidoti, eh, kā saņem atbalstu un eh, šeit ir pieprasīts arī demonstrācija projekts, lai parādīs, vai investīcijas sevi ir attaisnojušas. Jā, esmu sastādījuši šeit arī uzdevumu sarakstu. 60% no klientiem, mūsu klientiem ir ASV klientu. vēlos norādīt arī to, ka, ja ir pārāk uh, kompleksi nosacījumi, tad, protams, ka uzņēmuma darbība ir aizkavēta. Pēc tam tika prasīts kapitāls, un to šo uzņēmumu varēja pat pārdot tālāk. Jā, bet uh, bija šis uh, sākums solis vajadzīgs. Būtu iespēja radīt ļoti daudzas veiksmīgas kompānijas ja būtu labi nosacījumi. Tātad jau ļoti agrā stadijā mums ir jāaizsargā. Tātad ir ļoti skaidri jāno, jānošķir, kas ir šāds tikko dibināts uzņēmums, start-up un uzņēmums, kas jau stabili darbojas. Šeit jāraugās, kas ir šķēršļi, kas aiz, aizkavē inovācijas pieskoties masu uzraudzības jautājumiem, jāraugās uz tehnoloģisko attīstību. Piemēram, 90. No gada sākumā kāda bija situācija un tūkstošajos gados. Dažas no idejām, kas bija toreiz eh, ar panākumiem, bija trūkums informācijai availability of the internet. Now, in my understanding, um, one of Es tā saprotu, ka mm, svarīgākais jautājums uh, šeit ir uh, par uzticēšanos un tehnoloģijām, un arī uh, masveida mm, uzraudzības regulēšana. Ja aplūkosiet situāciju ASV, tad dzirdēsiet stāstus par to, ka notiek krāpšana kredītkartēm un bieži datus izmanto, lai cilvēkiem izkrāptu naudu. Es pats esmu no Vācijas, kur attieksme pret datu aizsardzību ļoti nopietna. Mums vienkārši jāsaprot, ka jebkāda veida datu izmantošana ietekmēs uh, jaunus uzņēmumus, jaunizveidotus uzņēmumus un uh, viņu darbību tirgu. Runājot par uzņēmumiem, mēs nedaudz zaudējam, uh, varbūt pavēdienu runājot par um, datu aizsardzību. Uh, pirms brītiņa jāsaprot, ka jauniem uzņēmumiem Ja tos regulē pārāk daudz, tad iespējams eh, viņiem nebūs, tiem nebūs tik labi panākumi tirgū, kādi varētu būt. Un tāpēc iespējams šo ekonomisko kom komponentu vajadzētu ņemt vērā, attīstot noteikumus. Eh, Juridiskais ietvars Tajā tā tad jāiekļauj apsvērumi par jauniem uzņēmumiem, tas ir svarīgi konkrētspējai, jebkāda veida regulējošajā ietvarā jāstrādā, jāiestrādā tādi aspekti kā uzticēšanās un tehnoloģijas, arī medijos vairāk par to jārunā. Tāpat regulējošajā ietvarā jāsaprot uh, vietējām pašvaldībām jāsaprot, uh, ka uh, jaunizveidotiem uzņēmumiem svarīgi, protams, ir ievērot šos datorsardzības standartus, bet svarīgi ir arī attīstīties. Nesen tika novadīta starp, startup uzņēmumu Uh, samits sadarbībā ar komisiju un um, uh, secinu jūs visus uh, palasīt vairāk par šo tēmu un atbalstīt uh, jaunizveidoto uzņēmumu darbību un inovācijas. Paldies, uh, mums uh, pēdējais runātais, kas ir, kas, ko sauc Devits Mārtiņš, viņš pārstāv uh, um, patērētāju Uh, Savienības uh, Eiropas biroju. Paldies! Mēs esam no patērētāja sardzības centra. Mēs pārstāvam 41 patērētāju organizāciju no visas Eiropas. Es uh, esmu ieradies arī no TSD, kas ir transatlantiskais patērētāju mm, dialogs. Šajā formā piedalās 75 Eiropas Savienības un ASV organizācijas, kas veicina patērētāju intereses abās okeāna pusēs. Uh, Mēs esam pauduši bāžas par Safe Harbor jau pagātnē. Pašlaik mēs gatavojam arī mūsu centra rezolūciju par privātumā šildu priekšlikumu, un pavisam drīz tuvāko nedēļu laikā to publiskosim. Kodolīgi, ko es šodien gribēju teikt? Trīs punkti. Pirmkārtām, nepastāv kultūras atšķirības starp to, ko vēlas Eiropiešu un Amerikāņu patērētāji attiecībā uz privātumu. Uh, Abās okeāna pusēs patērētāji vēlas labāku aizsardzību. Otrakārt, Eiropas Savienības un ASV režīma attiecībā uz datu aizsardzību uh, ir patiešām ārkārtīgi atšķirīgi, un Privacy Shield to nevar nekādā veidā izmainīt. Un nākamais, Privacy Shield pats par sevi uh, ietver dažādus trūkumus, tas nenodrošina adekvātu aizsardzību. Tieši tāpēc, un tas būtu galvenais, ko šodien jums gribētu teikt, ātri pieņemt šādu neadekvātu kārt, eh, sistēmu, eh, tas nozīmēs eh, kompromitēt Eiropiešu patērētāju tiesības. Un tas nekādā veidā nepalīdzēs arī amerikāņu patērētājiem. Pirmais punkts par privātuma uztveršanu. Nākamajā slaidā man ir daži skaitļi par to, ko domā patērētāji. Mēs redzam eiro barometrā pētījuma datus, un jūs redzēsiet, ka 67% no respondentiem ir uztraukušies, ka viņiem vairs nav kontrols pār informāciju, ko viņi sniedz tiešsaistē. 89% savukārt tic, ka viņiem vajadzētu tādu pašu aizsardzības līmeni, neskatoties uz to, kur atrodas uzņēmums, kas apstrādā viņu datus. 63% vispār neuzticas tiešsaistes uzņēmumiem. Mēs dzirdējām par uzticēšanos, mēs zinām, ka uzticēšanās ir svarīgs elements. E, uzticēšanās var veidot digitālo ekonomiku. Ja mēs neaizsargāsim patērētāju privāto dzīvi, šī uzticēšanās samazināsies. Tātad te ir runa par to, ka nav uh, privātuma, nav aizsardzības, nav uzņēmējdarbības. Attiecībā uz amerikāņu patērētājiem arī viņu viedokļi ir tajā pašā virzienā. 91% piekrīt, ka viņi ir zaudējuši kontroli pār uh, Um, informāciju, kas um, pieder uzņēmumos. 74% uzskata, ka šī kontrola ir ļoti būtiska, tikai 9% uzskata, ka šāda kontrola ir. 64% uzskata, ka valdībai vajadzētu darīt vairāk, lai regulētu interneta reklāmas. Kā jau es minēju, domāju, ka šīm slaidam skaidrojums nav vajadzīgs. Mēs visi saprotam, ka atšķirības starp ASV un Eiropu uh, ir tik lielas kā okeāns. Tas attiecas gan uz pieeju, gan uz būtību. Citiem vārdiem sakot, principi datu aizsardzībai un sūdzību izstāšanas mehānismi ir ļoti atšķirīgi. Privātuma vairāks īstenībā nav risinājums šai problēmai. Tas neatrisina un nevar atrisināt milzīgo līdzsveru trūkumu starp abiem režīmiem, un te ir arī daudz trūkumu, netiek nodrošināta adekvāta aizsardzība patērētājiem, un nav arī vajadzīgās juridiskās noteiktības nec patērētājiem, nec uzņēmumiem. Attiecībā uz trūkumiem mēs jau dzirdējām, ko teica Šrēmpa kungs. Es gribētu pieminēt mērķa ierobežošanu, ko var viegli apiet. Tāpat arī ir neproporcionāli izņēmumi, uh, kā piemērot izņēmumu noteikumus. Tāpat arī nav datu saglabāšanas eh, limitu, ļoti vāji eh, sūdzību iesniegšanas mehānismi, nav neatkarīgas datu aizsardzības iestādes un vēl ar vien brīvprātīga pašsertifikācijas sistēma ar visiem trūkumiem, ko, ko tas sevī ietver. Tātad te runa gan par kontroli, gan par piemērošanu, gan efektivitāti. Noslēgumā Mēs uzskatām, ka Eiropas eh, komisijai nevajadzētu pārsteidzīgi pieņemt šādu neadekvātu kārtību, kas apdraud Eiropas eh, patērētāju pamatiesības. ASV sava, savukārt vajadzētu ieviest visaptverošu sirdisku ietveru datu aizsardzībai. Tikai šādā veidā viņi varētu nodrošināt eh, ekvivalentu aizsardzības līmeni, kas mums ir vajadzīgs. Tas būtu jādara ne tikai attiecībā uz transatlantijas datu transfēriem, bet tas būtu jādara arī pašu ASV pilsoņu aizsardzībai. Ja nekas nemainīsies, tad mēs nezinām, kas īsti notiks ar privātuma uh, aizsardzības mehānismu, kad tas nokļūs Luksemburgā, kur tas noteikti nokļūs. Uzskatām, ka parlamentam vajadzētu pieņemt stingru nostāju šajā jautājumā, tāpat kā attiecībā uz Safe Harbor, un mēs domājam, ka datu uzraudzības iestādēm arī vajadzētu spērt soli uz priekšu, vajadzētu īstenot pieņemtos noteikumus. Pamatiesības nevar uh, atlikt piemērot, un tiesa jau ir uh, šeit izteikusies. Es gribētu skaidri norādīt, ka patērētāji nevēlas pielikt punktu datu transfēriem pāri okeānam. Viņi vienkārši vēlas nodrošināt, lai pamatiesības netiktu apšaubītas politisku vai komerciālu interešu dēļ. Esmu dzirdējis ļoti daudzus rūpniecības pārstāvjus sūdzamies, sakot, ka viņiem tas ir vajadzīgs. Viņi vēršas komisijā un saka, cik ļoti būtiski tas viņiem ir. Es gribētu, lai viņi dotos arī uz Vašingtonu un aicinātu pieņemt labākus privātuma likumus Amerikā. Nu, man patīk Star Trek, un man vajadzēja šeit iekļaut uh, Spoka citātu. Manuprāt, tas patiešām ir būtisks. Kapteini, vairogi ir zemē, mēs nevaram vairs uh, atļauties nevienu sitienu. Jā, daži darbinieki šķiet ļoti apmierināti par šo pēdējo slaidu. Lielas paldies! Patiešām žēl, ka ir eh, jāsteidzina jūs, eh, jūs esat izcili runātāji. Tūlīt eh, nākamie, kas izteiksies, kolēģi, jums ir atvēlētas viena, divas minūtes katram jautājumam, un paneļa dalībnieki savukārt varēs atbildēt. Katram divas minūtes. Mums, diemžēl, nav parāk daudz laika. Vosu kungs, lūdzu, jums vārds. Vielen Dank, vielen Dank auch für die. Paldies, um, paldies arī par um, skaidru izklāstu šīs intereses kļūst tās pārskatāmākas. Es vēlos eh, Digital Europe mm, uzdot jautājumu startdatā. Varbūt varat minēt konkrētus piemērus, ja privātuma varoks eh, nesāks darboties. Un kā tiesiskā noteiktība rodas jūsu uzņēmumiem? Un tad Markam Rotenbergam es sapratu, ka Pirmie trīs aizsardzības līdzekļi bija alternatīvi, un ja šeit strīds netiek izšķirts, tikai tad pāriet pie nākamiem. Man šķiet, ka vairoks nav sarežģītāks par safe harbor. Tas ir drošāks, bet juridiski man šķiet sarežģītāks nav. Un kāds būtu jūsu alternatīvas, ja privacy shield nenāktu? Ja tieši Higgins kungs un Bela Mikundze teica, kāpēc uh, šis vairoks mums visiem vajadzīgs. Un kāpēc uh, uh, pārējās opcijas būtu tādas, kas prasīs daudz vairāk laika, un Šrems, Šrems kungs, jūs kritizējāt um, ASV juridisko sistēmu un pieprasījāt citu perspektīvu, bet um, vai jūs to salīdzinājāt ar uh, aizsardzības līdzekļiem, kas mums ir Eiropā, tieši nacionālās drošības jomā. Es nezinu, runājot par slepniem dienestiem, kādi man tur būtu aizsardzības līdzekļi un vai tie būtu daudz labāki. Es īsti nezinu. Tas īstenībā no jums gaidēju paskaidrojumu, kāda bija jūsu motivācija doties tiesā. Uh, Nīpaši tā, tāpēc, ka jūs arī turpmāk uh, izmantot Facebooku, kaut arī, kaut arī jūs ļoti kritiski izteicāties par um, viņu uh, datu izmantošanas tradīcijām. Labi, es un dēļ tagad, uh, Džom, lūdzu, paldies. Uh, es vēlos uzdot jautājumu Higgins kungam Bēlamī kundzei. Vai Jā, digitāla ekonomika, protams, ir mums visiem ļoti svarīga, tas man nav jāatkārto. Un tā jābūt drošai, skaidrs, ka jābūt arī tādam uzticēšanās elementam, un arī transatlantiski tas jānodrošina, un te ir attiecīgi ietvaru, bet vai šis ietvars ir pareizs, un vai tas darbojas, tur ir tas jautājums, un par to man ir šaubas, jo daudz jautājumi ne, nav atbildēt. Un, uh, 29. panta uh, grupa ziņoja par atsevišķu kritēriju neievērošanu. Mm, šie kritēriji gan ir relevanti, un tagad es nezinu, vai ir vērts to uh, sasteigti pieņemt, ja rezultātā mēs nonāksim tiesā. Runā te ir gan par pilsoņiem, gan par ekonomiku un uzņēmumiem, digitālais iekšējais tirgus visos aspektos ir um, mūsu svarīgākais sasniegums, un um, tagad uh, jāuzdod jautājums, vai uh, vajāko standartu gadījumā Atlantijas okeāna otrā pusē nesanāks tā, ka tiks sagrozīta konkurence, un iespējams es startup uzņēmumu cietīs. Un tad Rotenberga kungam jautājums. Jūs pieminējāt ombudu. Nu, mums ir šis prezident, prezidentūras politiskās vadlīnijas, ko prezidents pats var mainīt, nekonsultējoties ar vienu. Un, principā, ko tas īsti nozīmē? Vai šīs vadlīnijas saistošas? Drīzāk nē. Un kāda būtu darbības joma? Paldies, Alde, Sofija Intvelda. Paldies priekšsēdētāji. Paldies arī visiem paneļdalībniekiem. Man jāsaka, Bela Mīkundze, mani pārsteidz jūsu prezentācija, jo dažkārt jūs teicāt, ticiet sistēmai. Uzticēties ir labi, bet kontrolēt ir vēl labāk. Un man šķiet, ka tas tā ironiski izskanēja. Jūs kā pilsona, ASV pilsona, esat kritiskāka mm, jūsu izteikumās nekā mm, Eiropas pilsoņi, kāpēc uzticēties sistēmai, kas uh, mūs ir pievīlusi? Ne jau tāpēc, ka jūs tagad par drošības klauzulam runājat. Drošības klauzulas, uh, ko jūs pieminējat, runā par masveida uh, vākšanu, tā kā mums tās nav vajadzīgas. Par startups saprotu jūsu bažas, bet. Uh, diez vai te var atbildēt tā, ka pamattiesības eh, jāuztver viegliprātīgi, jo privātums un datu aizsardzība ir juridiskas tiesības, tā kā runas brīvība, mm, tiesības uz dzīvību, pulcēšanās tiesības. Un um, tās ir neizskaram. Es saprotu arī, ka ir daudz startupi, kas piedāvā jaunus privātuma risinājumus. Iespējams, ka tie varbūt arī citi tie risinājumi. Un Markam, tas šķiet arī no Beuk puses izskanēja attiecīgs piedāvājums. Varbūt dot ASV laiku, lai tiktu rasts adekvāts risinājums. Tagad mums ir šis tā sauktais neatkarīgais ombuds. Tur man varētu būt ombuds, kas tiešām būtu neatkarīgs. Un es tur nesaskatu nekādu problēmu. Kāpēc Man šķiet, ka kolēģis ir jurists. Viņš sapratīs, tur runa nav par politisko vienošanos starp ASV un ES. Tur runa ir par vienu, vai kompānijas pārkāpja Eiropas Savienības likumus, nododot datus trešai valstī, tagad ASV, bet varbūt arī kāda cita valsts. Par to mēs runājam. Pat ja mēs gribētu, kā jūs to vēlaties ja mēs runātu par um, pamat uh, brīvībām, mēs to nevaram darīt, jo uh, tas ir juridiskās dotības, no, noenkurots visos līgumos, un tad neko nevar darīt. Kā jurists jūs tam piekritīsiet. Jan tagad. Ja, paldies. Tik tiešām satraucoši dažreiz dzirdēt, ka tiesas spriedumi uh, nav bijuši labsirdīgi pret kādu, ja runa ir par augstāko tiesu. Tad um, jārespektē šeit attiecīgs ietvers un jāsaprot, ka te runa nav par simpātiju vai antipātiju. Es vēlos uzdot jautājumu, kas saskana ar eh, juridiskiem jautājumiem, ko uzdeva kolēģi. Tad vēlētos vairāk informācijas. Marks Šrems šeit tā sūdzas, un Marks Rotenbergs, mm, zinātnieks šajā jomā, var varbūt vislabāk izskaidrot par ombuda personu. jau iepriekšējā sesijā pieminēju, ka mēs nerunājam par neatkarību kā tādu. Kad pat Rēlī kungs skaidroja un salīdzināja situāciju ar DPA, es spriedumu saprotu tā, vai ir būtiski un salīdzināmi efektīvi aizsardzības līdzekļi datu piekļuvis gadījumā nacionālās drošības iestādēs. Tad jūs saskatāt efektīvas aizsardzības līdzekļus, vai jums šķiet, ka te uh, priekšlikums ir izgāzies? Paldies, un goja Kamila, mm, paldies, es uh, esmu vienmēr nedaudz skeptiska, kad redzu šādus um, formulējumus, šādus eifemistiskus. Uh, nosaukumu Safe Harbor, uh, Privacy Shield un tā tālāk. Bet, nu, man ir divi jautājumi, es īsti nesaprotu. Kāpēc uh, te izskan doma par uzņēmēju darbības uh, norietu, ja pēkšņi tiks ievērot datu aizsardzības likumi? Es domāju, ka jauniem uzņēmumiem tiešām uh, Vajadzētu priecāties par to, jo nu, tas rosina patērētāju uzticēšanos. Te nerodas lieka birokrātijas, īsti nesaprotu, kur tur ir problēma. Bet cita lieta, kas mani tiešām nu, aizkostina, ir, ko mēs darīsim ar šo situāciju. Šie brīža datu aizsardz, šai brīdī datu aizsardzība, datu aizsardzība nevar tā īsti garantēt. Un īstenībā, kā mēs dzirdējām no Rotenberga kunga, tepat regress vērojams privātumā jomā. Un ko mēs tagad darīsim? Un šis jautājums ir Rotenberga kungam un arī no Maksa Šrems. Tātad tiesiskums. Tiesiskums. Uh, Nu, uzņēmumi, kam jāpalīdz. Uh, tu pieminēji šos trīs aspektus beigās, bet kā to īstenot? Paldies, Kornēlija! Tā, nu grūti tagad lūgt runātājiem ievērot divu minūšu um, robežu, bet, nu, mēģiniet, sāksim pa labi no manis. Nu, varbūt jau tur ļoti konkrēti jautājumi bija, bet uh, citādi lūdzu divas minūtes. Higgins kungs. Paldies, es varbūt varētu iekļauties pat divas minūtes un iespējams pat ātrāk atbildēšu. Uzņēmumi ir uh, mūsu uzmanības centrā. Nu, un uzņēmumiem tas viss ir jādara šajā Atlantijas okeānā pusē vai pretējā. Un nevajag novērtēt uh, par zēmu datus, ko prezentē, teiksim, Beuk. Uh, runājam daudz par privātumu un par konkurētspēju. Un to nevajag novērtēt par zemu. Tas viss ietekmē uzņēmumu izturēšanos. Un to, par to bieži aizmirst. Uzņēmumi vairāk orientējas uz tirgu un neklausa, neklausās, ko saka klienti. Un par privātumu vairogu un komentāru, ka viss varētu būt daudz labāk, Nu, šeit uh, nevajag cerēt, ka jau labas lietas varētu tikt uh, vēl uzlabotas. Mums jau ir laba schēma, kas varētu atjaunot patērētā uzticēšanos, un uh, mēs vēlamies to atbalstīt, paskatīties, kā tā darbosies, un pēc tam risināt problēmas, kad tās parādīsies, bet nevajag sasteigt šeit lietas un domāt par problēmām pirms tās ir parādījušās. Tad jautājums par alternatīvām. Man jāsaka tā kā Brita valdība, kad viņiem jautā, ko es domāju par Brexit. Viņi saka, neko nedomājam, jo, jo domājam, ka tas nenotiks. Tā aptuveni, bet, nu, uzņēmumiem ir korporatīvi noteikumi, kas ir saistoši. Bet nu, tiešām nevajag tagad um, lauzīt sev galvu par jautājumu, ko darīsim, ja vairoks nedarbosies. Un nu, tad to palaidīsim, paskatīsimies un tad pieņemsim lēmumu. Mark, lūdzu. Paldies. Tagad par Voskunga jautājumu. Es domāju, ka atbildes sniegs tiesa, un tas attiecas uz 47. pāntu. Ir jānodrošina normāla tiesiska aizsardzība, lai varētu patiešām nodrošināt privātās dzīves aizsardzību. Es šajā Privacy Shield neredzu šādu sūdzību izskatīšanas mehānismu, tā kā noteikti tas nonāks tiesā. Attiecībā uz ombudu mēs ļoti daudz strādājām ar ASV valdību, lai noteiktu privātuma amatpersonu organizācijā, kuram būtu vajadzīgā kompetence un arī spējas veikt izlūkošanas un uzraudzības funkcijas pāri individiem. Un proti te ir runa par galveno privātuma amatpersonu iekšliet drošības departamentā. Bet pat ar visām šīm pilnvarām mēs nevaram nekādā veidā samazināt amerikāņu privātuma tiesības. Tātad te ir runa par sekretāru, par ministriem. Mēs neesam vēl necik tālu nonākuši runājot par ombudu. Līdz ar to mēs pat nesaprotam, kādas priekšrocības trū vai trūkumi šeit ir. Uzskatu, ka ASV ir vajadzīga datu uzraudzības aģentūra. Federālā tirzniecības komiteja varbūt publiski to neatzīs, bet privāti gan. Esam nonākuši pie izmēluši robežas Federālās tirzniecības centrā, mēģinot aizsargāt uh, amerikāņu privāto dzīvi. Protams, mums ir iespēja doties uz tiesu un eh, panākt kompensāciju, ja ir konstatēts privātās dzīves pārkāpums. Šī sistēma darbojas diezgan labi, taču tur, kur šie statūti nepastāv, ņemot vērā ierobežoto uh, kompetenci, kāda ir uh, šai komitejai, tad uh, privātā dzīve vispār netiek aizsargāta. Pēdējais punkts. Es gribēju to pateikt iepriekš, bet nebija laika. Pastāv tāda praktiska steidzamība no patērētāja puses. Ir vajadzīgs daudz spēcīgāks datu aizsardzības ietvers. Protams, ka mēs saprotam uzņēmējdarbības vidi. Uzņēmējdarbībai ir vajadzīga noteiktība un skaidrība. Mēs neesam pret uzņēmējdarbību. Mēs vēlamies, lai būtu ietvars, kas ļaut uzņēmumiem sadarboties transatlantiskajā jomā. Taču mums ir jādomā arī par patērētājiem. ASV arvien vairāk palielinās problēmas ar datu zādzībām, uh, ar identitātes zādzībām un dažādu veidu krāpšanām. Tas viss notiek tāpēc, ka mums ir neadekvāta uh, uh, privātuma aizsardzība. Jūs Eiropas Savienībā arī sākat to piedzīvot. Šis fenomens arvien pieaug. Personīgā informācija zūd arvien vairāk, tā pazūd šogad vairāk nekā pagājuši gadu, un nākamgad tā pazudīs vēl vairāk. Es domāju, ka šī problēma ir jārisina. Mums ir ne tikai jāpanāk tiesiska vienošanās un jādomā par uzņēmējdarbības interesēm, bet ir jāaizsargā arī patērētāji. Lielas paldies, Buljana! Kopsavilkums. Tad, kad es teicu, ka mums ir jālec un mums ir jātic, es negribēju teikt, ka mums ir vienkārši kaut kur jālec, tāpēc, ka mums kāds ir pielicis šauteni pie pieres. Es gribēju teikt, ka mums ir jāmēģina uzticēties sistēmai. Uzskatu, ka šī sistēma ir labāka nekā iepriekš. Tā nav perfekta, bet, nu, perfekta nav nekas. Mums ir jānodrošina, lai šī sistēma varētu darboties ar pārskatīšanas mehānismu. Jums ir taisnība, mums ir jāsauc komisija pie vārdu, un mēs to arī darīsim. Domāju, ka laiks ir mainījies. Mēs dzīvojam pašlaik pavisam savādākā pasaulē nekā pirms 3, 4 vai 10 gadiem. Tieši tāpēc mums ir jāveic šīs pārskatīšanas, tas ir abu pušu interesēs. Es runāju arī no praktiķu viedokļa. Es katru dienu strādāju šiem jautājumiem, un es redzu, ka kolēģi arī man pie tā strādā. Es gribētu teikt, ka privacijas šild nav nec labākais, nec vienīgais mehānisms, bet šis mehānisms mums ir vajadzīgs, jo alternatīvas nav. Mēs nevaram izveidot Eiropu kā cietoksni. Tas nav nec mūsu mentalitātē, nec arī mūsu iedzīvotāji to vēlas, un arī uzņēmumi to nevēlas. Tieši tāpēc es jūs aicinu to izskatīt jo mēs nevaram vairs atgriezties pagātnē, un viss savādāk es sākšu atkārtoties. Paldies, Maks! Mēģināšu izdarīt īstu kopsavilkumu. Vispirms par Valsakunga jautājumu. Kāpēc es izmantoju Facebook, ja es gribu privātumu? Es domāju, ka tas ir jautājums no akmens laikmetā privātuma debatēs. Galu galā mēs vēlamies nodrošināt privātumu, nevis izvairīties no digitālās vides motivācija, kāpēc es iesaistījos um, pamatiesību debatēs. Mums ir pamatiesības, bet mēs nevaram nodrošināt to piemērošanu, tāpēc, ka ir šādas debetes, vai arī tāpēc, ka ir uzņēmē darbības intereses, vai arī citiem tas privātums tik ļoti nepatīk. Un tieši tāpēc cilvēki dodas uz augstākajām tiesām un mēģina panākt pamatiesības, kas tiktu piemērotas. Galu galā tieši tāda arī ir pamatiesību loma. Mm, tās ir jāizstāvja, politiķi neveic savu darbu. Kādas garantijas man ir Eiropā? Tas ir ļoti liels jautājums. Mums ir līdzīgas problēmas Eiropas Savienībā. Šeit pilnībā jums piekrītu. Tieši šī iemesla dēļ es eh, ļoti daudz runāju eh, publikātu, kad te ir runa par masu uzraudzību. Protams, praksē mēs runājam par vienu konkrētu instrumentu ar ASV, bet arī m, mm, Eiropā mums ir jārunā par to pašu. Šī lieta arī parādās Strasbūrā, un tāpat arī mums ir uh, Ungāru lieta. Uh, Strasbūras tiesa tagad virzās uz priekšu. Es ceru, ka mēs drīz pieredzēsim izmaiņas arī Eiropā. Kā austrietim, mm, man nav nekādu tiesību, ja kāds mēģina piekļūt maniem datiem no FTP, bet nu tā ir cita jurisdikcija. Nākamais jautājums par ombudu. Principā te ir runa par trīs teksta blokiem. Pirmkārt, mēs izskatījām jūsu sūdzību, otrais bloks vai nu mēs to atrisinājām, vai arī neatklājām likuma pārkāpumu, Un trešais bloks. Mēs uh, arī nedz apstiprinām, nedz noliedzam, ka jūsu dati ir tikuši izmantoti. Nu, principā tas ir viss, ko jūs saņemsiet. Varbūt pamainīsies kāds teikums atkarībā no situācijas. Kornelija Ernsta par alternatīvām. Domāju, ka tieši par to mums arī ir um, jādiskutē. Mums ir jādomā par transferu uz ASV. No vienas puses Mums ir jādomā par šiem standartizētajiem līgumu nu, pantiem, bet, ja ir šādi standartizēti noteikumi, tad tiem ir jābūt tikpat juridiski saistošiem, bet nav vajadzīgi simts līgumi, kā norādīja Buljana. Nākamais. Varbūt vajadzētu nodrošināt labāku piemērošanu ASV uzņēmumos, un varbūt ASV valdība palēnām sāk piekāpties. Agrāk mums nebija nekādu piemērošanas mehānismu. Ja mēs panāksim, ka pat industrija iesaistās un ir spiediens no uzņēmuma puses ASV, ka šī masu uzraudzība ir par lielu, varbūt mēs pieredzēsim izmaiņas. Tā nebūs perfekta sistēma, bet kaut kas mainīsies. Tieši tāda bija šī ideja, bet komisija no tā atteicās. Būtu bijis interesanti uzklausīt komisāru Redingu. Paldies! Saimon lūdzu. Vispirms par Vosakunga piemēriem. Uzskatu, ka šis eh, cloud pakalpojums mākoja dati ir ļoti labs piemērs. Ja runa par nacionalizētu mākoņu datošanu, tad tas varbūt arī ļaut atkārtoties datiem un varbūt daudz uzņēmumu līdz ar to vairs nesaņemt investīcijas. Tātad te ir runa par globālu konkurenci starp eh, kontinentiem. Gan Ķīna, gan ASV ir galvas tiesas priekšā Eiropai. Un eh, varbūt tas būtu viens no galvenajiem punktiem, proti novatoriskums, jo tas ietekmē visus mūsu uzņēmumus. Vaidenholcār kungs, jūs dodaties prom. Uh, bet jūs pieminējāt digitālo vienoto tirgu. Lūdzu atcerieties, ka digitālais vienotais tirgus nekādā gadījumā neizdosies bez transatlantiskas datu plūsmas. Mums pat nav savas um, meklēšanas ierīces, lai veidotu kaut ko. Tieši tāpēc uzskatu, ka ir mm, absolūti nepieciešams nodrošināt šīs transatlantiskās datu plūsmas. Pēdējais. Jūs pieminējāt pamatiesības. Es nu nebūtu negribēju tā teikt, kā jūs minējāt. Uh, Es piekrītu, ka šīs pamatiesības, ko mēs esam izveidojuši mūsu ekonomikā, mūsu sabiedrībā, ir ļoti būtiskas, un mēs nevaram tās nekādā veidā apiet. Bet atcerieties, ka eh, šajā laika periodā par privacy shield un tā tālāk uzņēmumi jau ir uzsākuši darbību un jau ir bankrotējuši. Ja mēs neveidosim tādu politiku, kas nodrošinās straujākus procesus, ja īstenošanas procesi būs lāni, tad uh, mēs uh, ne, nepalīdzēsim uzņēmumiem. Daži jaunie uzņēmumi vispār nav norūpējušies par šādiem jautājumiem, bet mums ir jāsniedz politikas atbildes, un tieši tāpēc mums ir jādomā par šiem jauniem uzņēmumiem. David, man ir viens īsts komentārs. Tad jautājums par to, vai rūpniecība mēģina reaģēt uz patērētāju prasībām un vai tirgi spēj sevi noregulēt paši. Es nedomāju, ka to visu var atstāt uzņēmumu ziņā. Vienkārši tāpēc, ka šie uzņēmējdarbības modeļi balstās uz peļņas gūšanu no personu datiem, un šeit vairs pilnīgi neko nes, nevar ierobežot ko viņi spēja darīt ar šiem datiem. Ja nebūs nekādu striktu noteikumu, tad eh, šādi ierobežojumi neveidosies. Paldies, David. Kolēģi, Sofija, vai jums ir kas pavisam īsi sakāms, pavisam īsi lūdzu? Es gribēju rēģēt, jo uzskatu, ka daudz kas ir pateikts, bet eh, nevajadzētu pārprast, tik viens vēlas šo digitālo ekonomiku, tirgu, novatoriskumu tā tālāk. Uh, Es uzskatu, ka ir arī lielākie šķēršļi šim um, vienotajam tirgum Eiropā. Te ir arī daudzas citas problēmas. Es domāju, ka mēs pieļājam šeit lielu kļūdu. Bilanī kundze teica, ka gan Eiropas uzņēmējiem tas ir vajadzīgs, bet amerikāņu uzņēmējiem nē. Es tam nepiekrītu. Mums ir 570 miljonu patērētāju tirgus. Ir pienācis laiks, ka uh, Mm, mums vajadzētu to saprast, mums vajadzētu saprast, ka mums ir sviras, kuras mums vajadzētu izmantot. Ko mēs teiksim Ķīnai? Ķīna drīz būs viens no lielākajiem spēlētājiem pasaulē, un vai tiešām mēs eh, pieļausim, lai viņi uzspiež mums viņu standartus, mums ir jāizmanto šīs mūsu sviras, mums ir jāspiež pieņemt labākus noteikumus. Mani secināja priekšādātā, kāpēc mēs domājam, ka Mēģinot eh, atvieglot eh, transatlantijas tirniecību, tikai Eiropas Savienībai ir jāpielāgo savi likumi. Tas nozīmē, ka mums būs jāpazemina savi standarti. Ja runa par transatlantisko tirniecību, tad te ir runa par divām pusēm, un arī ASV pusē ir jāpielāgo savi likumi un prakse. Un varbūt arī amerikāņu patērētāji būs par to priecīgi. Kolēģi, visi jau vēlas doties prom. Papildu punkts. Es pilnībā jums piekrītu. Es domāju, ka ASV pusē ir izmaiņas, un Eiropa veido uh, pasaulē šos datu aizsardzības noteikumus. Es to visur redzu. Es gribēju vienkārši teikt, ka organizācijām ir savi atbildīguma caurdzimības pasākumi, uh, kur ir skatīti arī masu uzraudzības pasākumi. Es vēlētos pateikties visiem deputātiem, kas ceturtdienas pēcpusdienā ir palikuši šo klausīšanu. Es vēlētos tātad pateikties deputātiem, es vēlētos pateikties Lībe komitejas sekretariātam, kurš norganizēja šo klausīšanu tik īsā laikā. Mēs gaidīsim Eiropas datu aizsardzības iestāžu atzinumus par šī ietvara atbilstību Eiropas Savienības tiesību aktiem, pirms eh, komisija pieņems savu lēmumu. Es eh, vairs eh, garāk neizpildīšu savos secinājumos, jo cilvēkiem ir jādodas uz lidmašīnām, vilcieniem un tā tālāk. Es priecājos, ka šī uzklausīšana tika norganizēta un ka tie, kas palika, palika tajā līdz beigām. Ceturtdienas Pēcpusdienas parasti nav ērtākais laiks uzklausīšanām. Lielas paldies visiem par disciplīnu, paldies arī visiem, kas uzstājās.